Good morning, everybody. It's a big pleasure. Labrīt visiem! Man ir ļoti liels prieks jūs visus sveikt šajā uzklausīšanā par uh, pilsoņu uzklausīšanu un arī par uh, pamatu tiesībām, pamatu vērtībām, demokrātisko līdzdalību. Man ir ļoti liels prieks, ka mēs lūguma rakstu komiteja uh, esam varējuši norganizēt šo uzklausīšanu un tiešām sveicu jūs visus šajā zālē. Tehniskā informācija eh, tulkošana ir pieejama visās oficiālajās valodās, izņemot igauņu, lietuviešu, somu, portugāļu, slovēņu un slovāku valodās. Es jūs vēlos arī informēt par to, ka šī uzklausīšana tiek eh, raidīta tiešraidē un arī visu mūsu viesu uzstāšanās tiks ierakstīta. Un tagad par galveno. Mm, šodien uzklausīšanas laikā mēs eh, iepazīsimies ar aizsardzības efektivitāti, kas tiek nodrošināta pilsoņiem atbilstīgi Eiropas Savienības pamatiesībām. Kopš Eiropas Savienības pamatiesību hartas stāšanās spēkā 2009. gada decembrī lūguma rakstu komiteja saņēmusi uh, aizvien lielāku lūguma rakstu skaitu. Lūguma rakstu autori atsaucas uz hārtu kā uz juridisko pamatu attiecībā uz viņu pamatiesību pārkāpšanu. Šī pati tendence ir arī novērojama Eiropas Savienības tiesā, kur aizvien vairāk tiek iesniegt šāda veida prasības. Attiecībā uz sesu sesto pāntu Eiropas Savienības līgumā. Tur tiek skaidri pateikts, ka Eiropas Savienības pamatiesību hārtas noteikumi nekādā gadījumā nevar paplašināt Eiropas Savienības kompetences, kā tas ir atrunāts līgumos. Citiem vārdiem sakot, hārta nosaka aptvēruma robežas. Tas viss ir atrunāts 51. pāntā, kur tiek teikts, kā hārtas nosacījumi attiecas uz institūcijām, aģentūrām, Eiropas Savienības iestādēm atbilstīgi subsidiaritātes principam un noteikumi attiecas uz dalību valstīm tikai un vienīgi tad, kad Eiropas Savienības dalību valsts piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus. Atbilstīgi 51. pāntam pilsoņi, kuri atsauc uz pamatiesību pārkāpumu, kur aizsargā līguma, var meklēt savu uh, tiesību aizsardzību nacionālajās tiesās un atbildīgajās iestādēs, piemērojot tādējais subsidiaritātes principu. Tajā pat laikā nacionālās iestādes un tiesas piemēro Eiropas Savienības pamatiesību hārtu tikai tādā gadījumā, kad tās piemēro Eiropas Savienības likumdošanu. Jautājumi, kas ir ārpus Eiropas Savienības likumdošanu, tikai vienīgi dalību valstīm ir jānodrošina pamatiesību piemērošana atbilstīgi starptautiskajiem nolīgumiem un starptautiskajai likumdošanai konvencijas dalība valstis, kas izstrādāja pamatiesību hārtu, ļoti skaidri arī izteicās par piemērotā aptvērumu ierobežojumu, atsaucoties arī uz Eiropas Savienības judikatūru 90. gados un 2000, 2000. Eh, gadu sākumā. Taču uzsākts arī garas diskusijas, kad tiek piemērota Eiropas Savienības likumdošana pēc Eiropas Savienības tiesas eh, pieņemtiem nolēmumiem, kas ļauj likt, ka hārtas aptvērums varētu tikt paplašināts tālāk par striktām Eiropas Savienības kompetencēm, iekļaujot arī nacionālos pasākumus ar daudz elastīgāku jau saikni ar Eiropas Savienības likumdošanu. Mūsu pirmajā panelī šodien uh, esam izvēlējušies akadēmiķus, kuri mūs iepazīstinās ar šo diskusiju un ko tas īsti nozīmē pilsoņiem Eiropas Savienībā. Taču, paplašinot hārtas aptvērumu pārāk tālu, tas varētu arī nozīmēt to, ka mēs uzspiestu standārtus dalību valstu likumdošanai, kas būtu prioritāri pār nacionālo spriedumu lai, brīdī, kad pilsoņi vēršas nacionālajās tiesās. Apmaiņas starp Eiropas Savienības tiesu un nacionālajām tiesām viedokļa apmaiņa šajā um, nozarē ļoti svarīga. Otrajā panelī būs pārstāvi gan no uh, E, tiesu iestādēm, gan citi pārstāvi, viņi arī runās par šo aspektu. Eiropas komisija ļoti strikti ir pieturējusies pie hārtas formulējuma. Mm, varu tiešām apliecināt, ka mēs kā lūgumrakstu komiteja arī esam uh, izanalizējuši šo hārtu atbildot uz lūgumrakstu autoru prasībām. Tajā pat laikā Eiropas parlaments ir bijis arī daudz liberālāks savos uh, viedokļos, arī par 2014. gada rezolūcijā, kur aicinām svītrot 51. pāntu. Trešais panelis tādējādi runās par eh, institucionāliem aspektiem eh, pilsoņu pamatiesību aizsardzībā. Arī šie mūsu paneļa viesi runās par institūcijām un to ietekmu uz pilsoņu tiesībām. Gudētie draugi, esmu pārliecināta, ka šī uzklausīšanās, šī uzklausīšana tiešām būs arī lieliski iespēja komitejas deputātiem un uh, godātajiem viesiem pārdomāt to, kā mēs visatbilstīgāk varētu atbildēt uz pilsoņu bažām, jo īpaši uh, laikā, kad Eiropas Savienība saskaras ar ārkārtīgi lielajiem izaicinājumiem tieši šajā jomā. Tādējādi es jums visiem vēlu ļoti uh, priecīgu un auglīgu darba dienu. Uzreiz tad arī nekavējoties dodu vārdu uh, moderātoram Čakī kungam, kurš tad arī vadīs šo pirmo paneli lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par doto vārdu. Dāmas un kungi. Man arī ļoti liels prieks jūs visus sveikt mūsu komitejā. Paldies par to, ka esat ieradušies Un tagad sākam prezentāciju, ko uzklausīsim par 51. pāntu Eiropas Savienības pamatiesību hartā, kur tiek runāts par striktāku vai plašāku hartas piemērošanu nacionālajiem pasākumiem. Es aicinu Spaventa kungu Birhams universitātes. Uzstāties, lūdzu. Paldies. Liels paldies par to, ka mani uzaicinājāt um, uz uh, šo komiteju, lai jūs varētu iepazīstināt ar mans rakstīto pētījumu. Pētījuma mērķis bija izvērtēt kritiski to, kā 51. pāns pamatiesību hartā ir interpretēts, jo īpaši komiteju interesēja, kā to norādīja priekšsēdētāja Vikstrēms kundze, uh, raudzīties uz to, kā harta ietekmē nacionālos pasākumus. Tādējādi pētījums arī izskata judikatūru laikā līdz pamatiesību kādas pieņemšanai, lai redzētu, kāds ir konteksts un arī situācija pēc kādas pieņemšanu. Pirms kārtas pieņemšanas stadija ir ļoti svarīga, jo uh, tur tiek kodificēta šī pamatiesību likumdošana. Te ņemam vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Īpaši mēs te redzam to, kā Eiropas Savienības tiesa, manuprāt, ir sašaurinājusi eh, pamatiesību hārtas aptvērumu piemērošanu eh, nacionālajai likumdošanai, pēc tam, kad tika pieņemts 51. pāns pētījumā arī ņemam vērā lūgumrakstus, eh, kurus izskatīja lūgumrakstu komiteja. Īpaši raudzījām, vai komitejas izvērtējums pār pamatiesību hārtas atbilstību, vai tas bija pamatots vai nē. Un ziņojuma pētījuma noslēgumā runāju par uh, proaktīvāku pieeju, kādu uh, izvēlēties Eiropas Savienība un Eiropas Savienības tiesa. Kā jau tas tika norādīts iepriekš, atbilstīgi Hatas 51. pantam pamatiesības piemērojas tikai un vienīgi nacionālajiem pasākumiem tad, kad dalība valstis piemēro Eiropas Savienības likumdošanu. Kad kārta tika pieņemta, tad nebija skaidrs, ko tas īsti nozīmē. Pastāvēja bailes eh, par eh, tā saucamo kompetenču uh, trūkumu, par to, kā pamatiesības varētu tikt izmantots kā veids, lai paplašinātu Eiropas Savienības kompetences. Tika grozīts 51. stāns, bija viens no noteikumiem, kas tika mainīts uh, laikā līdz Lisabonas līguma pieņemšanai. Lisabonas līgums pievienoja 51. pantam divus teikumus, uzsverot īpaši nepieciešamību ievērot Eiropas Savienības pilnvaru uh, robežas, kā arī tika noteikts, ka hārta nevar iet tālāk par Eiropas Savienības likumdošanu un tālāk par Eiropas Savienības pilnvarām. Īpaši 51. panta otrais punkts ir arī tad tur atrodams šīs punkts par uh, aptvērumā um, ierobežošanu. Un tā visa pamatā ir Eiropas Savienības judikatūra. Eiropas Savienības tiesas judikatūra par to, kā tika interpretēts e, pamattiesību hārtas ierobežojošais aptvērums. Dažas dalībvalsts, īpaši apvienotā karalīste, ir īpaši satraukta par to, ka harta varētu ietekmēt nacionālo suverenitāti. Lai nu kā mēs uh, secinājām, ka Eiropas Savienības, jaunā, Eiropas Savienības tiesas jaunākā judikatūra ir ļoti piesardzīga, kad ir runa par kārtas piemērošanu nacionālajiem pasākumiem. Ko mēs atklājām pētījumā? Kārta tiek piemēroti nacionālajiem pasākumiem ļoti dažādi Pirms tika pieņemta harta un judikatūra Eiropas Savienības tiesā, mēs pieņemām par pašsaprotam, ka harta piemērosies dažādās situācijās, tad, kad dalība valsts piemēro Eiropas Savienības tiesību aktu, lai īstenotu regulu vai direktīvu, un kad, tad, kad, tad, kad tas ierobežo brīvu pārvietošanās tiesības. Pēc tam, kad tika pieņemta harta, ņemot vērā arī 51. pānta interpretāciju, es atklāju, ka ir trīs dažādas jomas. Viena no tām ir tāda, kur harta piemēros ļoti plaši. Par to arī tika lemts Akerberga Fransen lietām Tad ir arī attāla saikne ar Eiropas Savienības likumdošanu bija pietiekama, lai piemērotu pamatiesību hārtu, un tas bija PVN gadījums. Un tas ir arī atspoguļots eh, turpmākajos Eiropas Savienības tiesas nolēmumos, kur tiek teikts, ka Eiropas Savienības intereses ienākumos no PVN uh, un arī PVN harmonizācija, tirgus stiprināšana arī pamatoja uh, pamatiesību hartas piemērošanu. Tad otra veida nolēmumi Eiropas Savienības tiesā varbūt ir pārsteidzošāki, jo šajā jomā mums ir jau regula Līdz ar to atbilstīgi ierastai judikatūrai mēs pieņemtu pilnu, pieņemtu, ka ir normāli piemērot uh, uh kārtu pilnībā Makbienes lieta un arī Eiropas apcietinājuma orders. Šeit Eiropas Savienības tiesa ierobežo iespēju nacionālajām tiesām piemērot hārtu lai nodrošinātu Eiropas Savienības likumdošanas pilnu efektivitāti. Tas ir tādēļ, ka šīs regulas, kuras tika arī minētas šajā lietā, neharmonizē nacionālos noteikumus, bet tikai koordinē nacionālo noteikumu piemērošanu. Tādēļ Nacionālā atbildīgā iestāde, Nacionālā tiesa var pārbaudīt atbilstību hartai ar nacionālajām iestādēm citā dalība valstī. Līdz ar to Dublinas 2 un tagad Dublinas 3 sistēma, Eiropas apcietinājuma orders sistēma vienkārši nedarbotos. Nu, es te gan nepiekrītu tiesai, bet nu, tiesa rod veidu, kā ierobežot hārtas piemērošanu, un, manuprāt, tas ir viens no satrauc, satraucošākajiem momentiem tieši no pilsoņa perspektīvas. Un tad ir vēl trešais aspekts, kur Eiropas Savienības tiesa uzskata, ka harta nepiemērojas vispār. Un šeit bijusi viena lieta, kur runa vienkārši par šo tuvumu, proti, ja nacionālais uh, Uh, likums nav pietiekami sasaistīts ar Eiropas Savienības likumu, tad harta nepiemērojas. Un tas ir kas tāds, kas mūsuprāt vēl pirms 51. panta pieņemšanas jauns tas, kas ir agusa lietā Eiropas Savienības tiesa. Es nezinu, vai viņi pie tā pieturēsies vai nē, bet Eiropas Savienības tiesa saka, ka harta instruments, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus un lai garantētu arī efektivitāti un pārākumu. Eiropas Savienības pamattiesības vairs nav mērķis pats par sevi, tagad eh, viņa pamattiesības kļūst par kaut ko citu, kaut kas tāds, kas atvieglo efektivitātes un pārākumu piemērošanu. Tad vēl viens uh, svarīgs aspekts, manuprāt, tas ir vissvarīgākais, varbūt ņemot vērā manu pētniecisko interesi, ir jaunākā judikatūra par uh, Eiropas Savienības pilsonību, kas ierobežo līgumā noteiktos pilsonības noteikumus. Šīs konkrētais nolēmums uh, nosaka to, ka lai piemērotu hārtas aptvērumu, ir jāievēro prasības, kas ir sekundārajā likumdošanā, proti ir nepieciešama visaptveroša veselības apdrošināšana un pietiekami resursi. Tas, ko secināja Eiropas Savienības tiesa Danu lietā, tas, ka ja vien jūs neatbilstat šiem kritērijiem 2004.38 direktīva, ja jūs neatbilstat šiem noteikumiem, tad jūs nevarat arī atsaukties uz hārtas nosacījumiem attiecībā uz jūsu uh, tiesību aizsardzību, un tā ir milzīga atšķirība, ņemot vērā iepriekšēju judikatūru. Tālāk, kādas ir galvenās problēmas attiecībā uz uh, pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, un šeit es runāšu tikai un vienīgi par 51. pāntu un kārtas piemērošanu. Es uh, nerunāšu par makrokonstitucionālām problēmām, uh, attiecībā uz pamatiesību īstenošanu. Tī, Eiropas Savienības tiesas judikatūra varētu radīt vājāku pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā ļoti jūtīgā pamatiesību jomā, patvēruma jomā un Eiropas apcietinājuma orderi jautājumā. Ir arī bijis uh, lems uh, 213, bez uh, pamatiesību konvenciju. Eiropas Savienības tiesa uzskata, ja, ka var neiekļaut šo pamatiesību kontroli, pārbaudi, ka tas ir pamatoti, jo starp dalību valstīm pastāv savstarpējā uzticība. Tas tad arī uh, liek domāt, ka tādējādi zināms pamatiesība līmenis tiek garantēts pats no sevis visā Eiropas Savienībā, un šis pieņēmums šķiet strādā pat tad, ja ir pierādījumi, ka tā tas gluži nav. Un šis pieņēmums arī darbojas tad, ja pat tagad ir efektīvs mehānisms, lai īstenotu pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, jo septītais pāns Eiropas Savienības darbības līgumā ir pārāk politisks un nekad nav piemērots. Otra problēma, kuru mēs īpaši izceļām savā pētījumā, un es domāju, ka tas arī būtu aktuālāk šī, šai komitejai, uh, Pilsoņiem ir gaidas. Viņi sagaida, kā pa viņu pamattiesības tiks aizsargātas Eiropas Savienībā. Ir ļoti grūti, manuprāt, paskaidrot kādam, kurš redz, ka uh, viņu pamatiesības tiek pārkāptas, kā kārt uz viņiem neatiecas. Ļoti grūti arī paskaidrot, uh, to, kā Hārtas konvencija un, un nacionālās tiesības savā starpā interēģē. Tad ir arī skaidrs kompetenču problēmas. Bet, jā, pilsoņiem ir pamatotas cerības un gaidas sagaidīt, ka Eiropas Savienība iestāsies par viņu pamattiesībām jo tas taču ir Eiropas Savienības likumdošanas globālajā aptvērumā. Es izanalizēju arī dažus lūgumrakstus, kurus saņēma lūgumrakstu komiteja šajā jomā. Raudzīju, vai komisijas atbilde bija pamatota atbilstīgi esošai Eiropas Savienības tiesības judikatūrai sadalījuši šos lūgumrakstus trīs grupās Viena no lielākajām grupām mm, lūguma rakstiem bija par to, ka nav tiešas eh, saiknes ar Eiropas Savienības likumu. Ir visai daudz šādu lūguma rakstu, kur eh, tiek runāts par ehm, pārobežu eh, ģimeņu strīdiem, kuros ir iesaistīti bērni. būtu arī jādomā par to, vai šī sistēma vispār kā tā darbojas, bet ņemot vērā to, kā tā darbojas, šajās lietās nebija saiknes, kur būtu nepieciešams piemērot šo hartu, vai kur arī prasību iesniedzējiem varētu tikt piešķirtas papildus tiesības ar Eiropas Savienības likumu starpniecību. Tad es arī atradu divas uh, lietas, kur varētu būt cieša saikne ar Eiropas Savienības likumdošanu. Viena lieta eh, tiešām bija ļoti spēcīga, kur par to varētu runāt, un otra lieta bija par pilsoni, kas tika, kas tika pārvietots no vienas dalība valsts eh, uz citu valstu, kur tika arī uh, Eh, ieņemts eh, bērns ar eh, mākslīgo apaugļošanu, bet uz dzimšanas apliecības bija rakstīts tēva vārds. Un te jā, varētu runāt par to, ka būtu saikne ar Eiropas Savienības likumdošanu, bet šeit es domāju, ka Eiropas komisijai būtu bijis ļoti grūti noteikt šo saikni. Otra lieta attiecās uz arī grieķu um, šo finanšu glābšanas plānu, un te vienkārši komisija noteica, kā tā kā tagad ir šīs beilaut, šīs glābšanas uh, programma, un tā ir pieņemta ārpus līgumiem, tad tur nepiemērojas vispār pamattiesību hārta. Es absolūti nepiekrītu uh, šādam secinājumam es uzskatu, ka Eiropas Savienības institūcijai harta vienmēr ir saistoša. Bet varbūt, nu, var prasīt komisijai, kāda ir viņa attieksme, tas nebūtu labākais uh, veids, kā redzēt, kā jūsu aizsardzības tiek aizsargātas. Tālāk par pr pamat principiem, šeit runāja par tie likumu valsti, demokrātiju, kas ir atrunātas uh, Eiropas Savienības līguma otrajā pantā. Te jūs redzat, ka šajā kategorijā pilsoņiem tas tiešām varētu būt ļoti uh, satraucoši un neapmienoši. Pilsoņi nevar aktivizēt šo septīto pāntu, bet citādā veidā dalību valsti nevar saukt pie atbildības par to, ka tiek pārkārti šie pamatprincipi. Un tas tiešām ir lielākais izaicinājums pamatiesībai sadzību jomā. Mums ir harta, mums ir otrais, sastais un septītais pānti, bet eh, var darīt ārkārtīgi maz, eh, ja dalība valsts lemj pārkāpt Eiropas Savienības pamatprincipus. Tālāk par komisijas pieeju, arī par šo glābšanas programmas lietu, par ko es minēju, arī nepiekrīt šeit komisijai. Komisija, nu vismaz cik es redzēju, eh, sniedza ļoti īsu atbildi Uzskat, ka komisijas pieeja absolūti bija nepamatota, ņemot vērā arī judikatūru. Bet uh, galu beigās komisijas sniedz atbildi, kas ir atbilstīga Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Mūsu pētījuma noslēgumā mēs sasaistam šīs dažādās lietas, jo īpaši trūkumu pār pamatiesību aizsardzības īstenošanu, ka nevar saukt dalību valstis pie atbildības, kā arī atsaucamies uz Eiropas Savienības tiesas judikatūru un saikni ar 51. pāntu. Te mēs redzam, kā pamatiesības ir jāuzskata par mērķi, nevis par instrumentu. Protams, ka arī pamatiesības var atstāt ietekmi uz uh, iekšējo tirgu. Un tas pamatiesības tiesību ievērošana atstāja ieteikumu uz tirgiem kopumā, bet es nedomāju, ka Eiropas Savienības tiesai ir taisnība sakot, ka pamatiesības un hārta piemērojas nacionālajiem pasākumiem tik tālu, cik tālu tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus vai tikai attiecībā uz eh, šādu interpretējumu. Koordinācija gadījumi. Uzskatu, ka Eiropas Savienības tiesai ir jāpārskata sava pieeja. Ir arī vēl eh, nolēmums par Eiropas eh, apcietinājuma orderi, kur arī tieši tiek uzdots šis jautājums. Ideja, kur Eiropas Savienība vienmēr visi ievērot pamatiesības, tas ir, protams, brīnišķīgi, bet nu nevienmēr tas tā ir. Ja Eiropas Savienības tiesai būtu arī jāpārbauda uzņēmēja valsts atbilstīgi Dublinai un apcietinājuma orderiem, ka uzņēmēja valstī ir jāievēro pamatiesība aizsardzība. Arī šeit Eiropas Savienības likumdošana varētu nonākt pretrunā ar kārtu. Nacionālā tiesa izpildes iestāde arī nevarētu uh, īstenot apcietinājumu orderi un Dublin 3 regulu. Es domāju, ka tas varētu arī mudināt dalību valstis un Eiropas Savienības dalību valstis arī vairāk piemērot pamattiesību hārtu, mēs to redzam arī patvērumu jomā, kur Eiropas Savienības likumdošana tiek izmantot, lai vainātu pamattiesību aizsardzību. Par pilsonības gadījumiem arī šeit jārunā, kā arī šonedēļ uh, Eiropas Savienības tiesa spriedīs uh, par šo lietu nepieciešams finansējums un veselības apdrošināšana, lai vispār varētu pretendēt uz kādu aizsardzību Eiropas Savienībā. Un konstitucionāli tas tiešām ir problemātiski. Tas izriet no Eiropas Savienības tiesas 40 gadu judikatūras attiecības starp līgumu un sekundāro uh, likumdošanu. Es iestātos par to, ka mums ir jāatgriežas pie konstitucionālas interpretācijas, kā tas bija um, 5 līdz 6 gadus atpakaļ. Tas arī viss paldies. Thank you, Anna, profesor. Lielas paldies, uh, cienītā profesora. Thank you indeed. <clears throat> I have also the Tiešām liels paldies. Man likās, ka mēs arvien vairāk saskaramies ar ES pamattiesību hartas iekļaušanu ES pamattiesībās, un mēs redzam arī, kā ES pilsoņu gaidas saistīsies ar striktu hartas interpretāciju attiecībā uz dažādu minoritāšu tiesību ievērošanu. Jautājums ir par to, vai mēs varam piepildīt šīs gaidas un kā. Uh, šīs uzklausīšanas rezultāti varētu mm, panākt to, ka mums būs e, atbalsts šajā jomā. Un tagad, dāmas un kungi, man ir tas prieks lūgt uzstāties e, mūsu runātājiem. Katram runātājam tiek dotas desmit minūtes, lai iepazīstinātu ar savu viedokli un lūdzu ievērojiet e, noteikto runas laiku. Pēc uzstāšanās būs eh, jautājumu un atbilžu sesija. Un tagad sāku pirmo paneli. Uzklausīsim eh, kompetentu akadēmiķu viedokli saistībā ar ES pamatiesību hartas piemērošanu. Un runājot par to, kāda bija situācija pirms eh, hartas pie um, piemērošanas. Mēs paraudzīsimies uz to, kāda bija situācija dalību valstīs. Un mērķis ir paraudzīties uz to, kāds ir reālais aizsardzības līmenis, kas tiek piedāvāts pilsoņiem un 51. panta loma šajā procesā. Tagad lūkšu profesori Elisu Muiru Kas ir Māstrihtas Universitātes profes, asociētā profesora ES tiesību jautājumos? Moiras kundze, vārds jums. Liels paldies, labrīt visiem, priekšstādātājs kundze, komitejas locekļi. Liels paldies, ka uzaicinājāt man šeit piedalīties un man lūdza atbildēt uz virkni jautājumiem, kurus saņem, un tas saistās ar hartas uh, vēsturi un ES kontekstu, un tur bija arī e, tehniskāki jautājumi, kas saistās ar 51. pantu. Nu, pirms es e, pievēršos šiem e, konkrētajiem aspektiem, tādi ievadvārdi, kas saistītos arī ar Spevantas kundzes teikto. Es vēlētos uzsvērt to, ka jautājums ir ļoti svarīgs ne tikai ES pilsoņiem, bet visiem, kurus ietekmē harta. Līdz ar to es aicinātu uh, nesaistīt eh, diskusiju par hartu tikai ar ES pilsoņiem. Te nav eh, runa tikai par mm, viņiem un tikai par ES eh, tiesībām kopumam. Tātad sākumā sniegšu pārskatu par pamattiesību aizsardzības vēsturi ES. Tas būs kā atgādinājums un fona informācija. Uh, un um, otrajā daļā centīšos atbildēt uz jautājumiem un visbeidzot dalīšos dažās idejās. Man lūdza uh, runāt par to, kāda bija mm, situācija pirms un pēc Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Un es vēlētos teikt, ka pamattiesības ES tika aizsargātas uh, krietni vien pirms uh, Mm, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas jau bija 1960. gados, kad eh, pamattiesība aizsardzība bija viens no pamatiem ēst tiesībās un mijiedarbībā mm, ar eh, valstu tiesību aktiem. Un eh, šī jaunā tiesību sistēma, kas parādās, tur parādījās tas, ka uh, ES kopienas institūcijas ievēros pamattiesības un tieši tāpat darīs arī dalību valstis kā daļa no ES kopienas. Tātad e, pamattiesība aizsardzība ES nebija nekas jauns un to neradīja tikai Lisabonas līgums Šī aizsardzība jau bija krietni vien pirms tam, un pamatiesības ienāca es tiesību sistēmā pa aizmugures durvīm, ja tā var teikt, jo tas nebija galvenais akcents ES integrācijā, bet tas bija nepieciešams attiestības posms, lai aizsargātu fundamentālo tiesību aizsardzību līdzās ekonomiskās integrācijas procesiem. Un ne tikai šīs lietas ienāca pa aizmugurējām durvīm, bet tās attīstījās ļoti sarežģītā veidā. Mēs zinām, ka ir vairākas iespējas, kā aizsargāt pamatiesības. Viena ir hārta, kurā ir nesaistošs um, efekts, bet vēl pirms tam bija arī ēst tiesību principi, kas izveidojās laika gaitā un joprojām uh, pastāv līdzās hārtai. Un šajā sarežģītajā ainā vēl ir arī ēst konvencija cilvēktiesību jomā, kuru mm, uh, ir, tas ir īpašs uh, iedvesmas avots arī vispārējiem principiem ēst tiesībās. Tātad šis kompleksais avotu kopums fundamentālo tiesību mm, kontekstā būtu jāpaturprātā. Mēs nerunājam tikai par hartu, bet mēs runājam par pamattiesību aizsardzību kopumā, ne tikai hartas ietvaros. Kāpēc šī sistēma mm, attīstījās pa aizmugures durvīm un tik sarežģītā veidā. Ir svarīgi šajā sesībā paturēt prātā to, ka ES ekonomiskā kopiena netika veidota kā pamattiesība organizācija. Pamattiesības nebija Eiropas ekonomiskās kopienas pamatakmens, un tas arī izskaidro to, kāpēc pamattiesībām ir tik sarežģīta vēsture Eiropas integrācijas stāstam. Svarīgi paturēt arī to, ka harta patiesībā nemaz nemaina Mm, šo situāciju. Jā, ir harta, kurai saistošs efekts un kur ir mm, tiesību saraksts, kas tiek padarīts redzamāks, tiek modernizēts arī mm, pamat tiesību saturs, kas pastāvēs tiesībās, bet principā tas nemaina faktu, ka pamat tiesības nav ekonomiskās integrācijas vai drīzāk Eiropas integrācijas pamatelements. Un nu, tā varbūt, ka pamattiesībām ir arvien redzamāka un būtiskāka loma integrācijā, varbūt tā, ka integrācijas priekšnosacījums ir šīs tiesības, bet ES institūciju eh, pamatmandāts eh, un pamatdoma joprojām ietver virkni politiku, ko nosaka uh, līgumi, tur ir ietvertas arī dažas uh, aiz, uh, pamatiesība aizsardzības pret diskrimināciju un tam līdzīgi, bet nav tāda pamata mandāta es integrācijas procesā, ka būtu jāizstrādā un jāattīsta pamatiesība politikas. Nu, nevar teikt, ka hartai nebija bijusi ietekme, tāda bija, tā dod lielāku redzamību pamatiesībām un tā liek lielāku akcentu pamatiesībām modernizēt to saturu, un tas tādējādi ļauj pilsoņiem, institūcijām, virknei spēlētāju attīstīt šā pamatiesību mm, aspektu politiskajās idejās, un tas ir ļoti vēlams. Praksē tas nozīmē to, ka es institūcijas un dalību valstis ievēro mm, pamatiesības, ES mm, tiesību darbības ietvaros. Es neatgriezīšos pie profesoras Paventas teiktā. Nu, mēs zinām, ka pēdējo gadu laikā dalību valstīm ir jāievēro pamatiesības, darbojoties ēstiesības atvarā, un tas bija 50 pirmā pantā ietvaros, ko arī nosprieda tiesa, bet tas arī vēl bija pirms Lisabonas līguma pieņemšanas judikatūrā neiedziļinoties debatēs par konkrētām lietām un nolēmumiem, šāda pieeja 51. pantam un pamatiesība aizsardzībai Eiropas Savienībai ir mm, konsekventa ar to, kas mm, pastāvēja pirms hartas saistošā rakstura noteikšanas, un mm, mēs arī no komitejas saņēmām vairākas vairākus lūgumu rakstus, un es varu pievienoties profesorais Paventai, ka kopumā kom, uh, misijas eh, atbildes ļoti labi saskana ar ES tiesībām šajā jomā. Pirms es pievērsīšos tehniskākiem jautājumiem, kādus man uzdev vēlējos īsi atgādināt, ka līdz šim mēs diskutējām par hartas mm, atbilstību un svarīgumu vietējā līmenī, bet atcerēsimies, ka mm, eh, hartas doma bija nodrošināt to, ka tiesības tiek ie, ie, ievērotas ES institūciju, e, to starp aģentūru un struktūru līmenī. Un e, tur e, var atcerēties digitālo tiesību mm, gadījumu, kā piemēru, un jāpatur prātā tas, ka jā, kaut mēs varam būt vīlušies reizēm, tomēr ir arī sasniegumi, par kuriem ir vērts pie, priecāties tehniskākiem aspektiem. Kādas tad bija argumentācija un mērķis 51. pantam es pamatiesību hartā? Es domāju, ka 51. pants eh, primāri tika izveidots, lai nodrošinātu status quo, lai vēlreiz eh, nodrošinātos, ka Eiropas Savienība nav domāta kā pamatiesību institūcija. Protams, tā ir institūcija, kas ievēro šīs tiesības, bet tā te ir niansīta šajā jomā, ka jā, ir jāievēro šīs tiesības Eiropas Savienībā, bet eh, Eiropas Savienībai nav tāda eh, kom, pilnība kompetence, un 51. pants aptuveni arī apstiprina to, kas ir attīstījies gadu gaitā mm, kopš Eiropas integrācijas procesa sākuma. Kāda tad ir saskana starp 51. pantu un 6. pantu Eiropas Savienības līgumā. Te ir divi e, jaunumi, jo hartai ir piešķirts saistošs raksturs, un te tiek norādīts, ka Eiropas Savienībai ir jāpievienojas ECHR e hartai, un te tiek precizēti avoti, kas ir jāizmanto, lai aizsargātu pamatiesības Eiropas Savienībā. Un nediskutējot par pamatiesību aizsardzības avotiem, kad mēs pievēršamies e, seš, desmitajam ES tiesību pantam un kāda ir loma šim pantam. Te nekas nemainās, principā 51. pants tieši tāpat kā 60. ES līguma pants vienkārši atgādina to, ka Eiropas Savienība nav pamattiesība organizācija, ka tās primārais mērķis un pilnvaras eh, nav attīstīta pamatiesības, bet uh, Un tiek teikts, ka Eiropas eh, Savienības institūcijas un dalībvalstis, kas darbojas kā ES institūcijas daļas, ievēro šīs eh, tiesības. Tātad šie abi panti principā atkārto vienu un to pašu. Par šo lomu, kādu pamatiesības spēlē Eiropas Savienībā. Un Kambarai nospriedumā tiesa apstiprināja, ka 6. Eiropas Savienības līguma pants nē nosaka ES konvenciju par cilvēktiesību un um, vietējo tiesību miedarbību. Mm, Tad vēl daži komentāri. Vēl lai pievērstos dažiem elementiem šīs dienas diskusijām. Tātad vai būtu vērts svītrot 51. pantu no hartas? Es tiešām tā nedomāju. 51. Eh, pants eh, atkārtojas, un tā saturs atkārtojas. Līdz ar to tad vajadzētu arī sastop pantu TU grozīt, un tur vajadzētu spēcīgākus paziņojumus, jo kompetences, kas tiek piešķirtas, un tas ir arī iemesls, kāpēc es nav plašākas pilnvaras pamatiesībā ir 4. pantā TEU un 1. TFU e Mm, līgumā, tas ir viens no pamatakmeņiem. Ja mēs vēlamies to mainīt, tad eh, tā būs krietni plašāka politiskā diskusija, kur varbūt mēs nemaz nevēlamies, bet tā ir vairāk tehniskāka diskusija par 51 TFEU svītrošanu, vai būtu vēlams atvērt e, pamatiesību judikatūru. Es neesmu pārliecināta, ka šajā ES integrācijas procesā tas būtu vēlams. Pamatiesība jautājumi ir ļoti lielā politiski, un tie var gan vienot, gan šķelt. Un e, ir vairākas izvēles, kuras labāk veikt vietējā līmenī. No otras puses, vai vēl ir iespējams uzlabot pamatiesību aizsardzību ES ietvaros, ievērojot pastāvošās kompetences, atbildi ir jānoteikti. Uh, Un profesors Paventa to ļoti spēcīgi parādīja, ka daudz kas var tikt darīts pastāvošais tiesību satvarā, gan tiesu mm, līmenī, interpretējot pastāvošos eh, likumus, gan arī politiskā līmenī strādājot jaunus likumdošanas instrumentus, arī soft law Mm, di arī diskutējot par pamatiesībām, un viens no elementiem, kas noteikti atgriezīsies vēl šīs dienas debatēs, ir pastāvošo tiesību pastiprināšana ēst tiesību kontekstā. Es domāju, ka vairākas piemērošanas mm, problēmas vēl varētu tikt izstrādātas tālāk. Paldies, eh, profesoris kundze! Un tagad man ir tas prieks dot vārdu doktoram Austinam Benicīnīm Viņš ir eh, publisko tiesību departamenta vadītājs no Maltas universitātes. Paldies, priekšstādātāji, ka devāt man eh, iespēju šodien uzstāties. Tad, kad man vajadzēja sagatavoties eh, šim pasākumam, es pats sev uzdevu jautājumu vai ir jābūt neierobežotām tiesībām iesniegt uh, pamatiesību lūgumu rakstus Eiropas parlamentā. Es gribētu izvēlēties uh, tādu praktisku pieeju, ņemot vērā arī šīs dienas sanāksmes tematiku. Ja mēs runājam par lūgumu rakstiem uh, un par to atzīšanu Eiropas parlamentā, šeit nevajadzētu būt tiešām interesēm, ņemot vērā lūguma rakstu iesniedzēja intereses. 44. cilvēktiesību hartas pāntā ir teikts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības iesniegt lūguma raksts Eiropas parlamentā. Un tā tad mēs varam uzskatīt, ka lūguma rakstu tiesības ir pamattiesības. Un <clears throat> Jāņem vērā, ka lūguma rakstu tiesībām ir arī politisks raksturs, un tās tiek piemērots ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments ir Eiropas saimnības pilsoņu un iedzīvotāju tiesību aizstāvis, un tas attiec arī uz to, ka uh, cilvēki, kas dzīvo Eiropas Savienībā, drīkst uh, iesniegt lūguma rakstu Eiropas parlamentu lūguma rakstu komitejā. Ja mēs runājam par pilsoņu rūpēm, eh, tad, protams, ir jādomā arī par eh, cilvēku tiesību hartas eh, aptvērumu paplašināšanu, un mums ir jādomā arī, kas cilvēks varētu ierobežot, iesniegt lūgumrakstus, ņemot vērā arī politiskās nostādnes. Un lūguma rakstam pirmām kārtām ir jātiec ne tikai uz Eiropas Savienības darbības kopumu, uh, Nē, eh, ir jādomā arī par to, eh, kā tas sasauc ar lūguma rakstu autora interesēm. Jāsaka, lūguma raksti, ja to iesniegšana, ja to gatavošana ir Eiropas Savienības eh, pamatiesības, kā tas izriet no hartas, ir jādomā arī par to, cik politiski aktuāli tas ir. 1994. gadā tika teikt, ka, ja lūguma rakstu gatavošana ir politiskas tiesības, kas garantē, ka kopiena strādā demokrātiskā veidā un ņem vērā pilsoņu gaidas, tas nenozīmē, ka lūguma raksta autoram vienmēr ir uh, jāpierāda, cik uh, lielā mērā tas skar tieši viņa intereses. Jūs pieminējāt arī vairākas piemērus, piemēram, par orgānu transplantāciju un tam līdzīgi. Tātad šis jautājums jau tika izstīts 1994. gadā. Ir skaidrs, ka pilsoņi un juridiskas personas, kas dzīvo kādā no dalību valstīm, drīkst sagatavot lūgumu rakstu Eiropas parlamentam, ņemot vērā gan privātas, gan publiskas intereses ja tas sasaucas ar Eiropas Savienības darbības jomu. Un, ja tiek izskatītas uh, lūguma rakstu iespējas un uh, tiesības dalību valstīs, tad jāņem vērā arī tas, ka, piemēram, apvienotajā karalistē kāds var iesniegt lūgumrakstu apvienotās uh, karalistas parlamentā tikai uh, sazinoties ar deputātu. Un uh, lūguma rakstiem parlamentā ne, nevajadzētu būt balstītiem uz tiešu interešu kritērijiem. Kas ir teikts Vācijas konstitūcijā? Tur ir teikts, ka lūguma rakstu iesniegšana ir pamats perso, pamatiesības katram cilvēkam, un tas ir teikts 70. konstitūcijas pantā ir uh, domāts arī par uh, principiem, pēc kuriem jāvadās, iesniedzot lūgumrakstus. Lūgumraksti ir jāiesniedz saskaņā ar uh, trešo personu vai uh, nu, tādām vispārīgām sabiedrības interesēm. Ir noteikts, ka katra fiziska un uh, juridiska persona var iesniegt lūgumu rakstu Eiropas parlamentā. Nevajag pieprasīt juridisko kapacitāti, lai varētu baudīt eh, tiesības iesniegt lūgumu rakstu. Lūguma raksta autoram vienkārši ir nu, jābūt iespējām paust eh, savus raizes bažas par kādu jautājumu, par kuru viņš ir iesniedzis lūguma rakstu. Manā valstī, piemēram, parlamentā nav lūguma rakstu komitejas, bet Parlaments vēlas, lai pilsoņi aktīvāk iesaistās arī politiskajā darbā, norādot uz uh, uh gadījumiem, ko vajadzētu izmeklēt parlamentam. Piemēram, Maltas parlamentā tagad tiek diskutēts par jaunu likumu, lai izveidot parlamentāro standārtu komiteju, ņemot vērā uh, valsts morāles uh, principu ievērošanu. Tātad katra uh, fiziska persona var sagatavot sūdzību un to iesniegt parlamentam, un tas uh, tātad var attiekties arī uz kādu no politiķiem. Ja mēs runājam par pamatiesībām, par lūgumrakstu iesniegšanu kā vienu no pamatiesībām, varētu domāt arī par tādu hibrīdu sistēmu, kad uh, atklātas tiesības iesniegt lūgumrakstu tiek pamatina, papildināts arī ar tiešām interesēm. Uh, Ja mēs runājam, piemēram, arī par uh, imunitāti parlamentāro sesiju laikā, un ir arī uh, ļoti interesanta iniciatīva, ko ir uzņēmies Maltas uh, parlamenta priekšsēdētājs, kas attiecas uz pilsoņu iespējām rīkoties uh, parlamentāro privilēģiju jūtīgajā lauciņā. un parlamenta privilēģijas noteikti nedrīkstētu izmantot patvaļīgi. Ja mēs runājam par Eiropas parlamentu, šeit, protams, ir zināmas privilēģijas un uh, Maltas parlamenta priekšsēdētājs ir piedāvājis, ka uh, pilsoņi var iesniegt lūgumrakstus, ja viņi redz, ka deputāts savas privilēģijas izmanto pasvaļīgi un ļaunprātīgi. Protams, ir jābūt arī pilnīgai caurskatāmībai un demokrātiskajai kontrolē. Maltas parlamenta priek, priekšsēdētājs atsaucās uz tiesībām iesniegt lūgumu rakstus, un viņš teica, ja pilsoņi jūtas aizskarti, ņemot vērā politiķu izteikums parlamentā par viņiem svarīgiem jautājumiem, mums ir jāgarantē, lai parlamentārieši savā institucionālajā darbā neizmantot ļaunprātīgi sev pienākošās privilēģijas. Un Eiropas saimnības pilsoņiem ir jābūt iespējām tiešā veidā piedalīties politisko lēmumu pieņemšanas procesā, kas ir minēts LSD e 10. pantā, kad katram pilsonim ir tiesības piedalīties ES Savienības demokrātiskās dzīves veidošanā. Un, protams, politiskajām struktūrām ir jāgarantē uh, tas, lai pilsoniskā sabiedrība varētu uh, līdzdarboties šajā darbā un iestādēm institūcijām saskaņā ar 15. LSD pantu ir jādarbojas pēc iespējas atklātāk un caurskatāmāk. un indivīdi, pilsoņi līdz ar to var piedalīties arī Eiropas lēmumu pieņemšanā. Tās ir tikai dažas domas, kuras vēlējos jums pastāstīt, un ir ļoti jauki, ka ir organizēts debates par tik ļoti svarīgu jautājumu, kā pilsoņu līdzdalība ES institūciju demokrātiskajos procesos. Es gribēju jūsu uzmanību pievērst arī tām, eh, ka Eiropas Savienības pilsoņiem nav vienkārši piekļūt informācijai par jūsu uh, komitejas darbu. Es, piemēram, gribēju zināt, kādas lūgumraksts ir iesnieguši Maltas pilsoņi un uh, par kādiem tematiem, bet, nu, nebija vienkārši arī piekļūt statistikai. Ir arī ir lielas valstis, par kurām ir pieejama informācija, un kritēriji ir tādi, ka maza valsts, kurā dzīvo aptuveni 100 tūkstoši iedzīvotāji, nevar tik vienkārši sagatavot lūguma rakstus, un tādēļ ir vairāk jāpievērš uzmanības lūguma rakstu iesniegšanas tiesībām tieši mazās valstīs Es vēlētos izmantot šie iespēju, lai lūgtu, ka tās valstis, kurās netiek gatavots pārāk daudz lūgumu rakstu, varētu saņemt detalizētāku informāciju. Paldies par jūsu uzmanību un es ceru, ka debats būs auglīgs. Paldies! Paldies, eh, benzīnikungs! Jā, arī jūsu uzstāšanās bija ļoti interesanta. Tagad došu vārdu doktoram Andrašam Jākabam. Viņš ir juridisko studiju institūta direktors Budapeštā, Ungārijas akadēmijā, eh, strādā arī Maksa Plānka institūtā mm, un Heidelbergas universitātē. Lūdzu, Jākaba kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Turpmākajās minūtēs es runāšu par Eiropas Savienības hartas piemērošanu pašmāju lietu izskatīšanā dalību valstu tiesās. Mums ir jānoskaidro, kāda tad ir atšķirības ar politisko un juridisko īstenošanu, un tāpat es vēlētos teikt, ja jūs vēlties efektīvi aizstāvēt pamata vērtības, kā tas ir minēts līguma otrajā pantā, bet mēs te runājam ne tikai par politisko īstenošanu, un jāsaka, ka tā, nu tas ir politiskās īstenošanas metodas ir oportunistiskas, bet ja jūs vēlties, lai viss tiktu īstenots pēc iespējas labāk un godīgāk, tad ir jābūt judikatūrai brīvības. Jāsaka, ka konstitucionālajos likumos um, pamatbrīvības ir viens no galvenajiem punktiem un ir jāgarantē, lai tiesneši varētu uh, parūpēties par pamatbrīvību uh, īstenošanu praksē. Mums uh, ir jārunā, kā, teiksim, īstenot uh, līkuma bāru, kā tas ir minēts 7. līguma pantā, un tiesiskuma dialogi Nesen par tiem tika diskutēts tieši eh, no šādas dabas problemātikas. Kā tad varētu izveidot tādu juridisko īstenošanas metodi. Jāsaka, ka tieši par to mēs šodien runājam. Tas ir minēts 51. Eh, eh, pantā, 1. punktā, hartā. Tur ir uh, atrunāts, ka uh, šī harta attiecas uz dalību valstīm un ir iespējams vairākas interpretācijas. Viena no tām ir ļoti, ļoti šaura, tieša interpretācija, kas īstenībā varētu būt, nu, pretēji interpretācija tam, ko gatavojot šo tekstu vēlējās pateikt tā autori. Un vairākums uzskata, ka tātad eh, šīs eh, pamatvērtības nevajadzētu pakļaut eh, atšķirīgai interpretācijai. Ir jāņem vērā arī tas, kas ir teikts pirmajā ziņojumā, kādas ir iespējamās interpretācijas. Un ir vēl kāds uh, interpretācijas veids, interpretācijas metode. Domāju, ka tā ir varbūt daudz sološāka. Un arī ir divi ieteikumi, kas ir atrodami literatūrā. Tātad uh, River Zolanga ieteikums šķiet, ka viņš bija arī uzaicināts, bet nevarēja šodien ierasties. Tātad viņš saka, ka pamattiesību hartai vajadzētu tikt piemērotai vienmēr tad, kad uh, tas skar Eiropas Savienības pilsoni un dalību valstī sistēma nav varējusi viņa tiesības ievērot pilnībā. Tas ir ļoti interesants ieteikums un eh, citi to ir kritizējuši vairāk iemeslu dēļ. Uh, tika teikts, ka tas vienkārši tiek, nu, ka tie ir tukši vārdi, un otram kārtām tika teikts, kā tad varētu parūpēties, kā tad varētu konstatēt, kad ir bijis šāda sistēmiska kļūme. Tas ir viens ieteikums, un otrs ieteikums eh, īstenībā eh, vairāk attiecas uz to, par ko gribu eh, runāt man vēl atlikušajās astoņās minūtēs. Tātad, kā mēs interpretējam hartas 51 panta pirmo punktu, runājot par iekšlietu jautājumiem, kas tiek izskatīti dalību valstu tiesās, pat ja nav uh, šāda pamatiesību aizsardzības orgāna vietējā līmenī. Tātad uh, jāsaka, ka tādā veidā Eiropas Savienības līkumi būtu pārāki tātad uh, par dalībvalstī esošajiem un tādu uh, saskaņotu piemērošanu varētu nodrošināt, ņemot vērā juridiskās procedūras. Ko tas viss nozīmētu? Tiktu izveidota tāda pamatiesību kopiena, lai garantētu unificētu pieeju Man liekas, eh, kā Mūrs kundze to arī pieminēja savā prezentācijā, un Eiropas Savienībai ir jāveicina demokrātija, pamata, brīvības pamatiesības, tiesiskums, eh, tas ir teikts arī pamatiesību hārtas eh, preambulā un otrajā pantā. Domāju, ka šāda metode būtu daudz efektīvāka, ja tiktu īstenotas šīs vērtības un veicinātas Es gribētu teikt, ka tās dalība valstis, kurās šīs pamatvērtības netiek ievērotas, ir jā, jāizslēdz no Eiropas Savienības. Nu, es domāju, tas ir vienkārši briesmīgi. Ja kāds tiek izslēgts no Eiropas Savienības, ja eh, valdība neievēro šos noteiktos standartus. Jūs varat teikt, ka šī doma ir ļoti jauka, bet doktrīnai ir jābūt daudz, daudz detalizētākai. Kā varētu tātad ievērot 51.1 pantu? Eh, ir vairākas iespējas, pirmām kārtām ņemot vērā Eiropas eh, Savienības pilsoņu, Zolangas kunga ieteikumos tas bija minēts. Un uh, ir arī Eiropas Savienības eh, juridiskajā žurnālā teikts, vēstnesī teikts, ka eh, var izmantot 51.1 pāntu, eh, ja jūs esat Eiropas Savienības pilsonis. Un līdz ar to jums ir jāievēro Eiropas Savienības likumdošana Un 7. pantā eh, LSD e tas arī ir teikts. Ja tas netiešā veidā attiec uz ES likumiem, tad ir jāņem vērā visi cilvēktiesību pārkāpumi tajā valstī, kur tiek piemērots 51 pāns kādēļ šo pantu būtu izdevīgi izmantot tādā veidā, varētu uh, veicināt pamatvērtības, neradot uh, tiešu konfliktu starp ES un dalību valstīm, jo konflikta raksturs ir tāds, ka tas nozīmētu, uh, nu, Uh, konfliktu starp uh, ES tiesu un ES valdību. Tātad nebūtu šī konflikta starp jām Luksemburgas tiesu un kādu no dalību valstīm vai starp uh, dalību valstīm un kādu no citām institūcijām. Un ja mēs runājam par 51, par 51 panta grozīšanu, vai tas kaut kādā veidā varētu situāciju atrisināt, uh, teorētiski jā, bet man nešķiet, ka šis jautājums ir patiešām pamatots un tas diez vai ir realistiski modificēt eh, pāntu 51, jo tas arī ietekmētu hartas aptvērumu. Es nezinu, vai man tas ir jāskaidro jums, bet eh, ir ļoti grūti grozīt hartas un līgumus, sevišķi eh, ņemot vērā to, ka ir dalība valsts, kas ir pret to. Un Kārlos Krūzo nesenajā rakstā tas arī ļoti labi ir atspoguļots un domāju, ka mums, uh, vai, nedomāju, ka mums vajadzētu par to vēl tā tad diskutēt, jo um, varētu domāt arī par reinterpretāciju, par cita veida interpretāciju līgumiem un hartām. Tad, kad es uh, nāku klajā ar saviem ieteikumiem, nu, esmu jau uzstājies ar tiem vairākās konferencēs, un daudz man saka, nu, tie jau nav likumi. Kā jūs varat teikt, ka mm, tas ir teikts līgumā, līgumā tas nav teikts, tā, tā arī tas ir, es ļoti labi apzinos, ka mans piedāvājums par interpretēšanu ir pretrunā ar uh, likumu pašreizējo statusu. Uh, bet likums nav fizisks objekts, likums ir kas tāds, eh, nu, eh, tas ir atkarīgs no tā, kā to interpretē tiesas. Ir bijuši vairāk gadījumu, ko neizmantoja ES tiesa, bet eh, vienmēr uh, ir bijušas iespējas radīt precedentu, piemēram, Atceramies eh, arī līdzīgus gadījumus ASV tiesvedībā, līdz ar to piemēru un precedenti ir un uh, varētu, protams, domāt arī par pamatiesību hartas um, citu interpretāciju un jāsaka, ka tieša interpretācija nevienmēr ir uh, pats labākais ceļš uz priekšu un mums ir uh, jādomā arī par cita veida interpretācijām pašreizējā e, judikatūrā un iepazīstoties ar atšķirīgiem spriedumiem atšķirīgās valstīs, ar atšķirīgām konstitūcijām, piemēram, Vācijā. 70. gadu sākumā arī Francijā bija e, šis e, gadījums, kad izskatīja pulcēšanās brīvības likumu. Un tas bija tāds uh, ļoti spilgts gadījums, un uh, noteikti tas visiem vēl ir atmiņā. Eiropas Savienības tiesai, tad, kad tā spēš šādus soļus, ir jāizmanto Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas morālā autoritāte. Hartā tas tā tieši nav minēts, bet uz to noteikti ir jāatsaucas. Ir jānosaka, ka ir jābūt šai morālai autoritātei un ir jāizskata cilvēktiesību jautājumu arī Strasbūrā. Jāsaka, ka viduslaikos bija tādi sociāli tabū, ko noteica uh, katoļi, ko noteica katoļu baznīca, Vatikāns, nu, tā pārnesot, uh, eh, pārfrazējot, varētu teikt, ka šobrīd Vatikāns atrodas Strasbūrā, ir jāieklausās tajā, ko saka Strasbūras cilvēktiesība tiesa. Es domāju, ka ir jāprecizē, kādas vērtības mēs vēlamies veicināt, popularizēt, un es jau norādīju, kā ir iespējams iedarbināt šo 51 pāntu, tātad ar ES pilsonību un citiem parametriem. Ko Eiropas Savienības tiesa varētu teikt eh, šajā jautājumā? Es piedāvāju tādā radošā veidā uh, interpretēt no jaunu šo hartu, ne jau to grozīt. Ko var darīt citi orgāni? Vai komisija var darīt kaut ko? Jā, tā noteikti var kaut ko darīt lietas labā. Uh, ir bijusi arī politisko zinātnieku piedāvātā statistika, ir dažādi dati pieejami, un ja komisija piedāvā konkrētu interpretāciju hartai, tad Eiropas Savienības tiesa noteikti arī iesaistīsies lietas izskatīšanā. Nu, kādas uh, skaļākās lietas ir tikuši izskatīts Eiropas Savienības tiesā, uh, šīs lietas bija iespējams izskatīt, jo komisija m, mm, piedāvāja konkrētu interpretāciju, un tā tad eh, komisija ir jākonstatē, cik plaša ir iespējamā interpretācija, un arī Eiropas parlamentam ir uh, jāizsakās. Un statistiski ir ļoti labi e, nolasāma korelācija starp šīm interpretācijām, ko ir pieņēmusi komisija un vēlāk ES tiesa ir dažādas eh, iespējas, dažādi izskaidrojumi, kādēļ ir bijis iespējams to darīt. Un eh, daudzi tātad dod sākotnēs komisiju un pēc tam uz ES tiesu. Es gribētu pateikt, ka vienmēr ir dažādi argumenti un nu, var teikt, ka vispār nevajag neko darīt, dzīvosim tālāk kā ierasts, bet nedomāju, ka tas ir uh, labākais veids, kā rīkoties, jo ja mēs neko nedarīsim, tad mēs varam redzēt, ka pamatiesību un tiesiskuma aizstāvība Eiropas Savienībā ir sašķobījusies un jāsaka, ka mēs uh, dodamies nepareizajā virzienā un ja mēs tā turpināsim darīt, nu ko tad mēs pēc 20 gadiem vēl pieredzēsim? Mēs uh, redzēsim, ka esam palaiduši garām būtiskas iespējas. Protams, ka es nevarēju jūs iepazīstināt ar visiem argumentiem, kas ir aktuāli, bet Jūs varat arī iepazīties ar garo versiju, kas, cerams, Oksfords universitātes presē tiks publicēta gada beigās, un jūs varat arī uh, lejuplādēt šo prezentāciju sociālo zinātņu tīmeklī vienkārši ievadiet manu vārdu meklētāju, un tad jūs atradīsiet arī prezentāciju. Ja ir kādi jautājumi, ar prieku tos uzklausīšu. Paldies! Köszönöm szépen, Jakab úr! Thank you very much indeed! Paldies! Un tagad man ir tas prieks dot vārdu Žanam Paulam Žakēnam no Strasbūras Universitātes, Eiropas koledžas. Viņš arī savulaik stāvēs padomus juridiskajā dienestā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par to, ka man uzaicinājāt. Ir ļoti grūti izteikties pēc tik interesanta un cerību pilna um, vēstījuma, ko dzirdējām iepriekš. Un tagad tiešām uh, mūs aicina sapņot, lai mainītu realitāti, un tas ir ļoti svarīgi. Tagad es vēlētos runāt uh, par šo klasisko problēmu daudz konkrētāk vai hartai un Eiropas Savienības tiesai mēs varam prasīt vairāk nekā viņi var sniegt. Es nevēlos runāt tādā bezcerīgā tonī, es domāju, ka ir iespēja attīstīties un mainīties, taču ir jāņem vērā realitāte. Iepriekšējie runātāji balstīja savus cerības uz Eiropas Savienības tiesu, taču e, tiesas nevar iet tālāk par to, uh, kas ir pieņemams un piemērojams galvenokārt, ko var īstenot dalību valstis un iesaistītās puses. Pretējā gadījumā tie vienkārši ir vārdi gaisā un darbība nav efektīva. Vēlreiz aicinu būt uh, visiem uh, mēreniem mūsu cerībās. Harta nav pieņemta, lai nodrošinātu vispārīgu cilvēku tiesību aizsardzības visā Eiropas Savienībā. Tās nav hartas uzdevums. Eiropas cilvēku tiesību konvencijai tādā gadījumā vispār nebūtu pamatā pastāvēt. Hartas mērķis bija mazināt trūkumu, kas bija sistēmā, jo Eiropas Savienība nebija iestājusies konvencijā šis trūkums bija tāds, ka konvencija nepiemērojās institūcijām. Eiropas Savienības dalība valstis tikai netieši tādā seku līmenī tika uh, skartas. Tādējādi bija nepieciešams nodrošināt, ka tad, kad dalība valstis uzstājas Eiropas Savienības likumdošanas kontekstā, kā Eiropas Savienības aģenti, kas uh, rīkojas savā vārdā, nepieciešams izveidot īpašu režīmu. Līdz ar to eh, tas, ka hati ietekmē dalību valstis, tas ir tikai tāds uh, sekundārs efekts, tas nav galvenais hārtas mērķis. Kad arī konvencijā man bija iespēja strādāt pie 51. pānta pirmā projekta, uh, Tad es arī uh, ierakstīju to, ko teica arī priekšsēdētāji, tad, tad uh, īstenojot šīs ties, likumdošana un apvienotās karalists pārstāvs Goldsmita kungs arī ļoti asi izteicās, viņām piekrīt arī citi, sakot, ka only when implementing, tikai tādā gadījumā, kad uh, notiek šī īstenošana, Un, lai koriģētu šo vārdojumu, tad lēmām arī komentārā hartā iekļaut atsauci uz Eiropas Savienības likumdošanas aptvērumu, scope. Tāda bija mūsu izvēle, tad Eiropas Savienības tiesa arī bija šīs izvēles priekšā pēc visai lielām, uh, liels vilcināšanās, uh, Eiropas Savienības tiesa izvēlējās scope un nevis only when, bet tāds nu nebija autoru sākotnējais mērķis, sākotnējā iecere. Lūk, tas tāds konceptuāls punkts. Tālāk vēl viens elements, kas var mums likt uh, domāt, tāds kā Eiropas Savienības tiesa ir uh, ļoti sarežģīta līdzsvera priekšā un neviens viņus te nevar apskaust No vienas puses ir jārespektē kompetences, kas ir Lisabons līgumā un kas ir apstiprinātas vairāk kārt arī citur, tas ir hartā, sastajā pantā, pilnvērs ir atrunāts īpašā protokolā, tik tiešām uh, arī vācieši, uh, īpaši vācieši par to uh, iestājās. Eiropas Savienības likumdošanas aptvērums, piemērot hārtas, hārt, būtu ārpus kompetencēm, nozīmē pārkāpt šīs kompetences ar hārtu, tiek ierobežotas tās pilnvaras, kas ir dalība valstīm un nevis Eiropas Savienībā. Līdz ar to te ir problēma. Ļoti sarežģīti ir rodams līdzsvers. Varu Viņi novēr, norādīt, ka 51. pānta svītrošana neko nelīdzēs, jo paliks jebkurā gadījumā kompetenču piešķiršanas princips un harta nevar piemēroties uh, ārpus šī principa. Līdz ar to grozīt uh, līgums, pat ja tas ir iespējams, tam nav jēga, jo mūs ierobežo kompetenču pārdale. Trešais novērojums attiecas uz savstarpējo uzticību, tā vispārīgi runājot, un pamat tiesību ievērošana. Šeit ir jāsaprot tās, ka Eiropas Savienības tiesa nav cilvēku tiesību tiesa. Eiropas Savienības tiesas pamat uzdevums nav iestāties par pamat tiesībām. Protams, mēs to varam nožēlot, bet tas nav Eiropas Savienības tiesas darbs tiesas darbs ir izvērtēt Eiropas Savienības pieņemtos tiesību aktus, tas neatiecas uz dalību valstīm, kā arī interpretēt līgumus. Eiropas Savienības tiesai pat nav pilnvaras anulēt nacionālo likumu, nodrošinot pamattiesību aizsardzību. Tad, kad nacionālās uh, nacionālā likumdošana tiek skatīta tiesas priekšā, tad tiesai nav jāskata individuāls gadījums. Tiesai ir jāinterpretē Eiropas Savienības likumdošana attiecībā uz nacionālo likumdošanu, ņemot vērā pamatiesības. Līdz ar to Uh, Eiropas Savienības tiesai nav jādara tas, ko dara cilvēku tiesību tiesa. Eiropas Savienības tiesa sniedz vispārējas interpretācijas pār tad, kad tiek uzdots arī prejudicāls uh, jautājums par konkrētu lietu. Eiropas Savienības tiesai nav jārisina konkrēts precīzs gadījums, līdz ar to šie darbības uh, apstākļi ir atšķirīgi. Mm, lielā mērā tas arī paskaidro, kādēļ ir tāda judikatūra, kāda ir par šo savstarpēju uzticību. Eiropas Savienības tiesa uzskata, ka sastarpējas uzticības eh, princips ir Eiropas Savienības eh, pamatprincips. Bez šī principa būtu nepieciešams harmonizēt krimināla tiesības, civil tiesības, procesuālās tiesības, jo tādā gadījumā šī sastarpējā uzticība vairs nebūtu iespējama. Jā, prezum, jā, ir šis pieņēmums, bet šis pieņēmums nav iecirsts akmenī. Eiropas Savienības tiesa arī jau runāja par pievienošanos, runāja par ārkārtas apstākļiem. Tas ir kas cits nekā sistēmiska trūkums, pat ja tas nav um, apzināti formulēts tā, mēs to varam tā interpretēt. Taču Eiropas Savienības tiesa nespriež pār privātu personām un cilvēku tiesību pārkāpumiem. Nacionālajam tiesnesim tas ir jādara. Nacionālajam tiesnesim ir jānāk lajā ar savu nostāju. Nacionālajiem tiesnesim ir uh, jāinterpretē, ko nozīmē ārkārtas apstākļi un uh, uh pamatīsība pārkāpums, un tas ir arī Strasbūrs tiesu judikatūrā, kur arī ir īpaši nolēmums, nerāda nekādas problēmas, runa ir par ārkārtas apstākļiem, kur šajos ārkārtas apstākļos ir piemērots uh, pamatiesības lūk. Savstarp savstarpējās uzticības eh, princips, protams, tiek apdraudēts, ņemot vairāk kā dalība valstis piemēro patvērumu imigrācijas politiku. Mans padoms būtu pilnībā mūs pašiem sevi nenogalināt. Tas ir ieteikums, kas attiecas uz dalību valstīm arī uz Eiropas Savienības tiesu, lai varētu tā mēreni interpretēt šo savstarpējās uzticības principu. Tālāk mēs runājam par aizsardzības mehānismu trīs līmeņos. Tas tiesa, protams, ka tas ir sarežģīti, protams, ka tas ir grūti gan tiesnešiem, un tas ir vēl sarežģītāk studentiem, lai viņi varētu saprast tik sarežģītu sistēmu. Taču šī sistēma kāda tā ir izstrādāta šodien, tomēr Eiropas Savienības tiesmas ir sniegusi līdzekļus, kā to interpretēt, bet tie arī nav iecirsti akmenī. Ko saka tiesa? Priekšsēdētājs, tad, kad viņš arī bija vicepriekšsēdētājs, uzstāja uz to, lai pamatiesību piemērošana atspoguļota Eiropas Savienības tiesības. Nav noteikumu attiecībā uz uh, likuma piemērošanu, tad nav arī iespējas piemērot hārtu. Otrs kritērijs ir nepieciešama cieša saikne, tieša saikne. Nu, tā ir visai lielas interpretācijas iespējas, tā es pilnībā varu piekrist uh, pirmai runātājai par šo punktu. Un pēc tam, gal beigās atceraties, arī ASV Eh, ka tās tika izveidotas. Arī viņiem bija tāda pat problēma kā mums, ja jūs lasāt eh, konstitūciju, tad par šīm pamatiesībām bija ļoti liels debates. Un tur bija jautājums, vai par to būs atbildīga federācija vai štati, un tikai līdz eh, redzesīs kā ar beigām arī ASV bija šādā pat situācijā kā mēs Eh, šis eh, līkums piemērojās tātad eh, federālā līmenī, tad štatiem atkal bija citi likumi. Es nesaku, ka mums ir nepieciešams kāds karš, lai tas notiktu un lai tas mainītos. Likumdošana var mainīt šo attīstību, bet jūs redzat, ka laika gaitā mainās lietas, ņemot vērā dažādu interpretāciju. jaunākā lieta, 15. decembris 2005. gads. Eh, Šīs eh, nolēmums varētu radīt tādu pašnotikumu maiņu, kā ir arī citos nolēmumos, kas tiek teikts par Eiropas apcietinājumu orderi. Ja tiek piemērots šis orderis, tieši tā, ka tiek pārkāptas pamatiesības, tādā gadījumā tiek nodārīts kaitējums mūsu konstitucionālai identitātei, jo pamatiesības uh, ir uh, eh, pamāt līkuma pirmajā pantā un tā tālāk. Tad, tad nepiemērojas Eiropas Savienības likumdošana, un šeit tiesa cits starp arī nepiemēro Eiropas Savienības likumdošanu. Tas ir tāds brīdinājuma signāls, eh, ko tad arī parasti Eiropas Savienības tiesa raida savos nolēmumos. Un tad, kad tiek runāts par Eiropas apcietinājumu orderi, par savstarpējo atzīšanu, ja Eiropas Savienības tiesa eh, nemainītu savu judikatūru attiecībā uz pamatiesību aizsardzību, tad būtu arī risks pār Eiropas Savienības likumdošanas uh, pārākumu, un tādā gadījumā arī mūsu konstitucionālā identitāte būtu pret to, ka mēs piemērojam Eiropas Sanības likumdošanu. Līdz ar to tik tiešām te var runāt par konfliktu situāciju, par plašu interpretāciju, bet kas var arī mainīt lietas un situāciju. Nekrītiet izmisumā, vēl ir laiks. Merci beaucoup, monsieur profesor. Lielas paldies, profesora kungs, lielas paldies par eh, vis, visiem šiem panelistiem. Nu, es esmu bijis elastīgāks šodien eh, laika ziņā, jo prezentācijas jau bija ļoti labas un eh, visiem panelis bija ļoti liederīgs. Mums ir nelielas grūtības līdz ar to ar laiku. Uh, Mēs varam uzklausīt divus, maksimums trīs īsus jautājumus, divas, trīs minūtes katrs. Lūdzu, liels paldies, paldies par jūsu prezentācijām, un tās eh, ļoti labi parāda dilemmas, ar kurām saskaramies, jo ir skaidrs, ka mūsu pilsoņiem ir gaidas un ekspektācijas, ne jau tāpēc, ka hārta ir daļa no es eh, sistēmas, eh, un, bet tāpēc, ka mēs aizstāvam viņu pamatiesības, un ja mēs aprobežojam uh, saskaramies mm, tikai ar lietām, mm, kurā mēs esam droši, ka uh, tiesa to atrisinās, tad mēs pieviļam savus pilsoņus. Es vēlos teikt to, ka konflikti, mm, kādi mums ir, un tas ir bijis gan redzams, principā tā ir ļoti skaidri kritēriji, kas ir jaunajām dalībvalstīm jāpiemērot. Ir Kopenhāgenes kritērija, te ir mm, ļoti laba cauradzamība, kas arī apkopo mm, to, kas tad ir e, ES pamat tiesību principu 2. un 6. pantā, jo īpaši 2. pantā, kas ir atrunāts. Un tad pēkšņi pilsoņi dzird, ka šie kritēriji ir piemērojami tikai jaunajiem, mm, jaunajām dalību valstīm, un ka Nu, šī situācija nav vienāda, visiem tā nevajadzētu būt. Ja mēs vēlamies uzturēt pilsoņu uzticamību šai sistēmai un šai komitejai, nu, te ir krietni plašāks konteksts, kā tikai tiesas, kad pilsoņi vēršas pie mums un saka, lūk, te ir lūguma raksts, vajadzētu to uztvert kā lūguma rakstu un pēc tam teikt, ka mēs nevaram uz to Mm, at, reaģēt vai risināt, jo tas ir lokālā līmenī jārisina. Jāatzīst, ka es esmu nedaudz apjukusi pēc šīm prezentācijām, vai drīzāk es esmu guvusi pārliecību, ka nu, vēl ļoti daudz, daudz kas eh, ir iespējams un ka nav nemaz tādu striktu ierobežojumu, dzirdējušos vēsturiskos faktus un, un ka mums ir arī jāuzklausa pilsoņi, tas ir. Uh, Mm, mūsu iespēja, tad, kad viņi nāk ar savu vērtējumu pamat eh, tiesību ievērošanas jomā, nevis tikai saistībā ar kaut kādiem konkrētiem likumiem vai preses brīvību vai eh, taisnīgu tiesu vai brīvām vēlēšanām un tam līdzīgi. Un tas ir kaut kas, ko es un lūgumrakstu komitejai būtu jārisina. Es neredzu uh, nevienu argumentāciju vai pamatojumu, kāpēc mēs varētu nerisināt šos lūgumrakstus vai tos noraidīt. Nu, vienīgais, ka, vienīgais aizbildnājums būtu, ka to ir pārāk daudz. Jo ir daži gadījumi, kad vajadzētu vērsties tī, tiesā un dažos gadījumos var diskutēt ar komisiju vai iestādēm. Nu, mēs, cik es saprotu, mums ir jājūtas pilnīgi Mm, pārliecinātiem, ka varam risināt šos jautājumus, nevis tā, ka teikt nē, nē, nē, ka mm, nevajadzētu ķerties klāt šīm lietām un ka tas ir tikai kop, mm, jaunajām dalību valstīm, kurām ir jāpiemēro šie Kopenhāgenes kritēriji. Tagad Bītis kungs. Jā, eh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, Paldies, priekšsēdētāji. Gesagt für die einführende Vorlesung, weil für Paldies Jāsaka, nu, ka mums tā bija tāda kā apmācība pilnīgi šodien. Un jūs teicāt, ka studentiem ir grūti tā tad nošķirt visas šīs kompetences, un es gribētu teikt, ka arī mums lūgumrakstu komitejas locekļiem ir grūti visu to saprast. Un otra piezīme, jūs teicāt, ka Eiropas Savienība kā pamatvērtība kopiena sākumā nebija kā tāda paredzēta. Es domāju, ka mūsu dibinātāji jau īstenībā to bija paredzējuši, bet nu varbūt uh, ceļā uz ES to uh, nedaudz piemirst, uh, tika izveidota ekonomiskā savienība, bet ja Eiropas Savienība vēlas pastāvēt nākotnē, tai ir jāpaliek uh, pamatvērtības savienībai, citu alternatīvu nav, bet nu pie tā mums vēl ir jāpiestrādā. Un tagad jautājums. Lūguma rakstu komitejā ir divas problēmas. Pirmā vai mēs esam vispār, nu, teiksim, kompetenti, vai mēs drīkstam izskatīt šos lūgumu rakstus, un tad, kad mēs tos izskatām, tad bieži vien mēs ātri pamanām, ka dalība valstis to tālāk izskata, un mēs gribam e, kaut ko dalību valstīm ieteikt, dalību valsts saka, nu ļoti jauki, ka jūs uz to norādījāt, bet mēs esam kompetentas, piemēram, it sevišķi runājot par uh, Uh, bērnu tiesībām. Tur vienmēr dalība valsts pieprasa savas uh, tiesības, savas kompetences, nu, un tad notiek uh, tāds pingpongs, un to jau var spēlēt gadiem, bet, nu, kas tad notiek ar cilvēkiem, ar lūgumrakstu autoriem? Viņi grib palīdzību, viņi grib informāciju. Nu, mēs tad esam tādā kā aburtajā lokā. Mans jautājums ir ļoti vienkārši. Ko jūs ieteiktu mums, kā e, lūgumrakstu komitejas e, deputātiem, locekļiem, kā strādāt kopīgi pie šīs pamatvērtību kopienas um, celšanas un <clears throat> kā tad arī atšķetināt šo kompetenču un atbildību pinekli. Tā tad trīs īsas atbildes gribētu no jums dzirdēt. Paldies! Thank you very much, Peter. Lielas paldies, Pīter. Es baidos, ka būs iespējams atbildēt tikai pēc trešā pāneļa vai arī privātās diskusijās. Tagad varam uzklausīt Spinēlī kundzi. Jo prezident. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos. Paust mm, tādu Ah, sliktu sajūtu, nērtības sajūtu, kādu var redzēt parlamentā, jo parlamentu sastāda pilsoņu vēlētie deputāti. Un um, ir mūsu pienākums norādīt uz šo pastāvošo konfliktu starp otro līguma pantu, Eiropas Savienības mērķiem un 51. hartas pantu. Un šī iemesla dēļ es jūtos neveikli, jo, manuprāt, Eiropas Savienība ir uz pamatiesībām balstīta savienība. Un hārta nav tikai uh, tāda lieta, kur salikt dažādus principus vai lai interpretētu iespējamos eh, vietējo tiesu un Eiropas tiesu konfliktus, bet tā te ir, lai risinātu mm, zināmas lietas, kas ir nepieciešams pilsoņiem un mm, lai būtu šī piedarības sajūta. Un es vēlētos eh, noskaidrot atbildes uz dažiem jautājumiem, jo uh, Izskanēja mm, dažādas pozīcijas mm, cienītiem profesoriem, kas e, uzstājās. Un kādas tad ir atbildes mm, cilvēkiem, kas ir neapmierināti ar 51. pāntu? Mums nepieciešams arī tehniskas atbildes kā parlamentāriešiem. Es vēlētos izvairīties no tādām debatēm, kas bija ASV Tad, kad tās izve, izveidojās, tad bija arī mm, tādas diskusijas, un uz tām arī atsaucās Žakē kungs. Es domāju, ka šis konflikts ASV bija ļoti svarīgs, lai pārietu uz mm, īsti amerikāniskām tiesībām. Es nedomāju, ka mums Eiropā arī vajadzētu šāda veida konfliktu, kas īstenībā jau notiek. Nu, tā ļoti dramatisks izvēršas šis pirmais panelis. Jā, man ļoti žēl, ka ir eh, jāpārtrauc šī interesantā viedokļa apmaiņa, tomēr, diemžēl, laika mums nepietiek, un es ar lielu prieku došu vārdu Notisam Mārijasam otrā pāneļa moderatoram. Priek Vilkstroms kundze varbūt vajadzētu atbildēt uz jautājumiem. Uh, priekšsēdētājs. Jā, nu ir šīs laika grūtības tomēr. Madam Chair is our boss, so. <laughs> nu, priekšsēdētāja Vilksproma ir mūsu uh, boss. Vilsprams kundze arī turpina. Jā, es redzu, ka viens no kolēģiem tošiem vēlētos uh, īsi atbildēt, un vēlētos saņemt atbildi uz e, jautājumu, jo reizēm cilvēkiem ir jādodas uz citiem pasākumiem, jādodas projām. Varbūt kāds vēlētos pavisam īsi un ātri atbildēt uz kādu no jautājumiem, un beigās mēs varētu tad apkopot dzirdēto un dot laiku plašākai atbildēji. Vai tas būtu iespējams? Priekšsēdētājs. Jā, protams, tas ir iespējams, ja priekšsēdētājs kundze tā nolēma. Lūdzu, Žakie kungs, jā, pavisam īsa atbilde. Ja Eiropas Savienība būtu centralizēta valsts, tad mums nebūtu visas tās problēmas, kas ir šobrīd. Bet tāda tā situācija nav, līdz ar to jāsadzīvo ar problēmām. Otrakārt, es domāju, ka pamatiesība jomā ir divi risinājumi. Viens būtu mm, hārtu ierobežot, kāpēc neizmantot otro pantu? un septīto hartas pantu. Tieši tur ir meklējams e, trūkumu risinājums. Bet es redzu, ka neviena institūcija, pat ne parlaments, nebija spējīgs līdz šim izmantot šo pantu mm, salīdzinājumā ar valstu pantiem, kas pārkāpa tiesības. Ir šis risinājums, bet neviens nevēlas to izmantot. Lūdzu mikrofonu, nākamai runātāja. Jā, man ir zināma dilēma atbildēt itāļu valodā vai angļu valodā. Par šo pēdējo jautājumu. Es domāju, ka mēs eh, visi varam pievienoties šai neapmierinātībai, bet ir tādi politiski jautājumi. Mēs tikai tik daudz vien varam darīt, tādu mazumiņu Mm, arī interpretācijas instrumentiem. Un tas ir vairāk jūsu ziņā, ka politiskā institūcijā rīkoties. Un padomāsim arī par mūsu šo mm, domu par iespējamo apvienotās karalistes izstāšanos. Un, ja parlaments uztvers hartu ļoti nopietni, analizējot apvienotās karalistes prasības, kā tad būtu ar pilsoņu līdztiesību, piemēram, tad par šo domu. Es piekrītu un saprotu šo neapmierinātību, jo īpaši mikrokonstitucionālos pārkāpumus, ko varam dalību valstīs, un es piekrītu arī šai problēmai par Kopenhāgenes kritērijiem. Jā. Tā bija liela problēma. Septītais pants bija, lai to risinātu, bet es nezinu, kāpēc mēs to nedarām. Tas ir pārāk politisks jautājums. Uh, Un tad šī doma, ka mēs šī akadēmiķi, mēs varam izteikties par šo mm, pamatiesību hartas uh, aptvērumu. Ja mēs to varam, bet mums tā nav mūsu loma, un vajadzētu vairāk uh, lomu piešķirt pamattiesību aģentūrām. Ir jābūt politiskai reakcijai, atbildei un līderībai šajā jomā, jo īpaši uh, saistībā ar otrā panta pārkāpumiem. Lielas paldies! Jā, jums ir pilnīga taisnība. Tas ir galvenokārt politisks jautājums. Kāda tad ir mūsu vīzija, redzējums? Vai tas ir izveidot kopīgu valsti? Man ir bāžas par to, ka tāda vīzija varētu būt. Vai Jākaps vēlas atbildēt. Jākap kungs, jā, paldies. Mm, tā tad bija jautājums par to, ko tad vajadzētu darīt. Mans padoms būtu turpināt strādāt, turpināt uh, pieņemt lūguma rakstus, precizēt lietas un ļoti skaidri norādīt, ka mūsu interpretācija, ka šī interpretācija ir ļoti plaša un ātri vai vēlu izdosies uh, to atrisināt. Liels paldies! Tas bija ļoti interesanti un svarīgi mums visiem. Un visbeidzot varu dot vārdu notis. Liels paldies! Dargie kolēģi, es eh, turpināšu un pāriešu uz grieķu valodu, lai izteiktu dažus komentārus. Un eh, tagad Mm, varam pievērsties otrajam panelim. Es tātad runāšu grieķu valodā un došu vārdu Šārpstones kundzei, jebkurā gadījumā. Tātad vēlreiz pārējām pie otrā paneļa, manuprāt, tas ir īpaši svarīgs, jo mm, tagad pievērsīsimies jautājumam par pamattiesību aizsardzību. Un, mm, juridisko mm, skatu punktu no dalību valstu puses un ES mm, puses. Mēs jau uzklausījām mm, runātājus un parlamenta locekļus. Un 51. pāns, piemēram, par to runājam. Un pirmā lieta, ko vēlētos norādīt, ka šī uh, komiteja, protams, ir lūgumrakstu komiteja, un ka mēs esam raudzījušies uz šīm lietām arī no Eiropas Savienības tiesas skatu punktu noteikti ir mm, kāda saikne tilts, ko var mm, veidot starp tiesu un lūgumrakstu komiteju. Nevar būt šāda pelēkā zona, kurā pamattiesības netiek aizstāvētas, un tā ir uh, Nu, es tiesas pozīcija, nepārsniedzot savas pilnvaras vai nacionālās pilnvaras, ir acīm redzama nepieciešamība aizpildīt šos robus. Un, mm, Eiropas parlamentu locekļi ir uzdevuši jautājumus arī par mm, pamatiesību aizstāvību Grieķijā un arī citās valstīs, kurās ir um, aizdevuma programma darbojas no trojkas, un, un tur tā nav viena institūcija, tur ir Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un uh, starptautiskais valūtas fonds, un kad uh, tiek pieņemti pasākumi, kas pārkāpj pamattiesības, ko tad tieši dara komisija? Šie ir jautājumi. Uh, uz kuriem nav atbilde dot, un komisija saka, ka šie pielāgošanos programmas, jeb mm, memorandumi nav es tiesību akti, līdz ar to mm, tie netiek pārbaudīti no konstitucionalitātes skatu punktu un vai tie saskan ar mm, hartu un Mm, Te ir arī um, ECOFIN par to diskutēts, ir oficiāli atbild no samita. Bija jautājums par apvienoto karalistu 18. Mm, septembrī par to, un tur bija runa par to, ka uh, parlamenti bija prasījuši iespējas interpretēt ES tiesību aktus, un tur angliski arī ir. Un tas teiks, ka mm, valsts un valdību vadītāji pieņēma lēmumu par to. In particular importance to the member states so that such clarification. Un ka ir daži lēmumi, kas ir īpaši svarīgi dalību valstīm un ka tāda pre, precizēšana būtu jāņem vērā, kas būtu kā instruments, lai interpretētu līgumu. Un pēc tam tur ir teikts, ka tiek atgādināts arī, ka pamatiesību hārta nepaplašina Eiropas Savienības tiesības vai jebkuras citas tiesas tiesības vai arī apvienotāji karalistei no, izteikties par praksi un darbību, kāda ir apvienotā karalistē saistībā ar a, pamatiesībām, kas tiek apstiprināts. Un tas ir a, 30. protokols. Un tāpēc ir skaidrs no tā, ka padome pacēla visu šo jautājumu par interpretāciju, kurš tad interpretēs un šīs Eiropas Savienības tiesību normas, un es domāju, ka par to ir jādebatē otrajā panelī. Un uh, ar mums kopā ir Eleonora Šārpstona, kas ir Eiropas Savienības tiesas um, Mm, pārstāve, tāpat arī Jirija Zemaneks ir mm, mūsu vidū no Čehijas konstitucionālās tiesas, un es esmu pārliecināts, ka viņi varēs mm, par šīm lietām pastāstīt vairāk. Viņiem ir dotas 15 minūtes uzstāšanai, klausīsimies ļoti rūpīgi, un pēc tam dalībnieki varēs uzdot jautājumus. Mr. Chairman, thank you for that introduction. Uh, Lielas paldies par ievadvārdiem. Man vajadzēja nelielu mm, laiku, lai atrastu mm, šo uh, austiņas, un, uh, diemžēl, mans, mans grieķu valodas neatbilst 21. Mm, gadsimta problēmu saprašanai, bet katrā ziņā ir jāatbild izaicinājumiem, kādus jūs um, tik ļoti uh, um, vilinoši manā priekšā izvirzījāt, un um, jācenšas arī atbildēt uh, uz jautājumiem par Eiropas Savienības tiesu. Un uh, dažas lietas. Tieši no ģenerāla advokāta skatu punktu, protams, um, tiesai ir šī kolektīvā pozīcija. Uh, Un es kā ģenerāla advokāts man ir uh, liela privilēģija un brīvība, jo esmu neatkarīgs un reizēm es varu izpētīt idejas un iespējas. Reizēm Eiropas Savienības tiesas mm, sastāvs man pievieno, piekrīt, reizēm nē. Un tiesa interpretēs tiesību aktus, kas pastāv tagad, nevis tos tiesību aktus, kas varētu kādreiz nākotnē pastāvēt. Un no tā izriet, ka tiesas locekļi gan individuāli, gan kom, kolektīvi ir predisponēti tam, lai viņi būtu uh, piesardzīgi un uzmanīgi uh, centienos eh, paredzēt nākotni un zīlēt eh, kafijas biezumos, un mans nākamais punkts izriet no iepriekšējā. Eh, lai nerunātu par acīm redzamām lietām, jāteic, ka tiesa risina lietas, kas tiek iesniegtas, un kāds varētu teikt, ka jā, gan tiesa nemeklē pati kādas grūtības, un nav arī tā, ka tiesa izvēlas uh, lietas, kas tajā tiek iesniegtas. Tā īstenībā mm, tās risina, un te ir zināma atšķirība ar ASV augstāko tiesu, kurai ir iespējas kontrolēt izskatāmās lietas. Mums nav šādu pilnvaru. Ja mums ir jāizskata lieta, tad mēs to arī izskatām. Un šo iemeslu dēļ līdz šim izanalizētā eh, judikatūra atspoguļo īpašos aspektus problēmām, ka, ar kurām vēršas tiesā. Tas eh, noteikti neskar visus interesantos jautājumus, kas saistās ar aptvērumu, eh, lomu un piemērošanu, kādu veids attiecībā uz hartu. Un nākamais aspekts, kas ir īpaši svarīgs, ir šāds Esmu tiesā strādājusi desmit gadus ģenerāla advokātes amatā. Cik tālu es zinu, tiesai nav nec darba kārtības vai uh, programmas mm, federālisma vai nefederālisma virzienā, nec arī tā ir kāda programma. Tā ir tiesa, un šīs uh, lietas Un šie aspekti ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi to pieminēt pirms es turpinu. Un es sākšu ar prezentāciju par to, kā mēs nonācām pašreizējā situācijā. Man nemaz nav daudz jāsaka, jo Sperventas uh, kundzes mm, pētījums un tāpat arī citu kolēģu teiktais par to, kā attīstījās pamatiesību attīstība EEC un pēc tam um, um, Eiropas Savienības tiesā Eiropas Savienības vēstures gaitā, pēc tam bija uh, harta, un pēc tam arī ļoti precīzi tika atgādināts, ka pamattiesību principi, kurus attīstīja tiesa un judikatūra pirms harta, radās joprojām uh, dzīvo starp mums. Un nākamais punkts ir svarīgs, ka tad, kad harta tika pārcelta no tā saucamā soft law uz saistošu mm, likumu. Tāpat kā līgumi, to, tas nāca no spēci, no formālas indikācijas no dalībvalstīm, un tas arī nāk no jūsu ievadu vārdiem priekšstādātājs, un, un arī Žakē kungs teica, ka tur bija līdzsvars saistībā ar dalību valstu ieteikumiem, ka to nevajadzētu papildināt ar eh, kompetenču mm, pārnesi, kompetenci creep, un tas ir mm, saistībā ar to, un tur tiek citēti hartas mm, noteikumi, ka to ar tiem nevajadzētu pārsniegt savienības kompetences, kas ir atrunātas līgumos, un tagad es varu uh, teikt, ka piekrītu runātājiem, kas jau izteicās, ka 51. panta grozīšana hartā, ja vien nemaina 6. Mm, eh, LSD e pantu neko nemainīs, un tas ir daļai tāpēc, ka definējot hartas piemērošanu, 51. hartas pants ir vērsts uz to, lai līguma ierobežojumiem būtu kādas sekas, ko var arī saskatīt uh, eh, ES līguma sestajā pantā. Un kāda tad ir pašreizējā situācija? Uh, profesors Praventī eh, pētījums ļoti detalizēti un liederīgi analizē hartas lietas dažādos tiesību uh, gan daļās, un es šeit aprobežošos ar komentāru, ka cik tālu es to redzu, tad tiesa ir bijusi gan piesardzīga, gan uzmanīga attiecībā uz 51. hartas pantu, un tas ir tāpēc, ka eh, te ir vēl viena grieķu lieta, ka ir bijuši centieni atrast līdzsvaru starp ļoti šauru interpretāciju tam, kas tas te ir domāts ar frāzi, ka tiek piemērots tikai dalībvalstīm, kad tās piemēro es tiesību, un tas ir selars un kriptis, es savukārt būtu plašāks, plašāka interpretācija, ka jebkas, kas saistīts ar jebko, ko aptver ES Savienības tiesības, būtu uh, ar to pietiekams, lai mm, ierosinātu hartas um, iedarbinātu hartas eh, tiesību aktus. Un es teikšu tā, ka ja tiesu kritizē gan respektēti akadēmiķi, kas uzskata, ka mēs neejam gana tālu un tajā pašā laikā tiesu kritizē par atsevišķām lietām dažās dalību valstīm, kas uzskata, ka mēs esam aizgājuši par tālu. Iespējams, Varbūt, ka mēs pareizi arī strādājam. Un īsi ieskicēšu pašreizējo situāciju, izmantojot Žana Žakē teikto, nu, atsaucoties uz jaunā tiesas priekšsēdētāja teikto, ka mēs redzam, ka tiesa ir kā ES tiesību ēna. Un tāpēc, ja nav ES tiesībās paredzēti noteikumi, kas e, lietā ir atbilstīgi, tad nevar uh, uzskatīt to kā brīvo tiesību avotu, un tāda ir šī pašreizējā pozīcija, un tāda būs arī turpmāk. Protams, var atstāt lietas pašreizējā situācijā, tad vēl var hartu paplašināt darbības uh, loku vai 51. Puntu, pantu paplašinot vai to pilnībā izcēšos, paturot plāna prātā to, ka vajadzēs arī grozīt 6. pantu e, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un es kā e, jūriste varu teikt, ka es skatos uz e, dokumentiem no tā skatu punkta, ko tie aptver. Un ja mēs runājam par hartu, ka tur ir jābūt klauzulai, kas definē tās aptvērumu. Ja nav šādas klauzulas un ja ir tāda situācija, kurā nav definīcijas, tad parasti juridiskās noteiktības ziņā tas nav labi. Tātad, ja ir jāveic kādi grozījumi, tad tie būtu jāveic gan līgumā, gan hartā, tad es personīgi juridiskās noteiktības labad drīzāk šīs izmaiņas, lai kādas arī tā būtu, tās atrunātu hā, ļoti skaidri hārtā, jo, kad pilsoņi lasa hārtu, tad viņi zinās, ko viņi tieši lasa, un būs iespēja, ka viņi sapratīs aptvērumu. Un noslēgumā es vēlētos runāt par 51. panta paplašināšanu, kā sasaisti ar 51. panta ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz hartas aptvērumu un ierosināšu četrus argumentus par 51. panta aptvēruma paplašināšanu, tātad argumentus pār un argumentus pret. Argumenti, kas tika izvirzīti par 51. panta aptvēruma paplašināšanu, ir tādi, ka, ja tas tiek darīts, tad pamatiesība aizsardzība tiek uzlabota Eiropas Savienībām. Jā, pat tiešām ir līdz pat trīs eh, savstarpēji pārklājoši aizsardzības līmeņi. Ir eh, konstitucionālais līgums, ir um, ehm, ECHR un uh, hartas aizsardzība. Un otra lieta Eiropas Savienības pilsoņiem būs iespēja uh, atsaukties uz hartu katru reizi, kad tie uzskata, ka drošības pasākumi, kas iekļauti hartā, tiek pārkāpti bez nepieciešamības uh, runāt, atsaukties uz specifiskiem ES tiesību noteikumiem, kas attiecas tieši uz konkrēto situāciju. Trešais arguments. Harta ir moderns, visaptvarošs pamattiesību dokuments. Un Tāpēc tas varētu aizstāvēt dažas tiesības eksplicīti, kas vai nu netiek eh, pasargātas konstitucionālajās tiesībās vai ECHR, vai arī netiek pietiekami skaidri aizstāvētas ar kādu no šiem instrumentiem. Un ceturtais arguments no šīs perspektīvas Luksemburgas tiesa, ES tiesa nodrošinās papildu tiesiskās aizsardzības līmeni papildus tam, ko nodrošina Nacionālās konstitucionālās tiesas un ES cilvēktiesību tiesa. Tātad šie ir argumenti par. Ļoti um, uzmanīgs līdzsvars jānovēro arī saistībā ar argumentiem pret fakti. Pirmais arguments pret dalībvalstis ļoti skaidri norādīja, ka tās nevēlas, lai tiktu harta nu, piemēru, hartas piemērošana novestu pie kompetences, pie kompetenču pārnešanas. Otrais pretarguments, kad harta tika pārcelt uz primāro tiesību aktu līmeni, nekad nebija nodoms, ka tam vajadzētu būt tādam brīvam pamattiesību avotam. Tās loma, un es priecājos, ka Žakē kungs atgādināja par šīs hartas vēsturi. Tās loma ir, lai mm, iestādes pārbaudītu sasaist ar sekundārajiem likumiem un interpretēšanu ar primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem. Un dalībvalstu loma līdz ar to ir papildinoša Piemēri hartas primārai darbībai neiztrūkst ES tiesas judikatūrai. Pietiek padomāt par C362 40 šrims, Facebook mm, un ES e, drošās ostas lēmums vai arī digitālo tiesību īrijas lieta un vai Google Spānijas C1311 012 nu, par tiesībām uz būt aizmirs, uz aizmiršanu un C9109 šo, tiesu, šo lietu zina labāk, Volkāns Šekers, jūs par to sniedz atzinu par pub, personisko datu publicēšanu. ES lauksaimniecības fondu kontekstā. Tātad, ja šāda ir hartas darbība, tad um, tiesa to atbalsta. Šāds ir šis arguments. Trešais arguments pret um, pastāvošā situācijas mainīšanu ir, ka pašreizējā fundamentālo tiesību aizsardzība konstitucionālajās tiesībās, ne CHR, ir um, adekvāts princips, nu katrā ziņā struktūra un um, forma ir adekvāta, lai veiktu šo aizstāviešanu. Un ceturtais arguments, kas sasaistās ar Žakē kunga teiktumu ka Eiropas Savienības tiesas uzdevums ir mm, nav saistīts ar to, ka te jāstrādā kā papildu pamattiesību jūr uh, eh, iestādēji. Tai ir jāizteno savas pilnvars. Un, un te ir šie argumenti par pret un komentāri. Un pirmā lieta, ka uh, Daži no hartas pantiem ļoti skaidri definē noteiktas pamatiesības, citi panti savukārt ir vairāk programmatiski un vairāk vērti uz mm, gaidām. Un ja, es uzsvēršu, ja 51. hartas panta aptvērums tiktu paplašināts, tad būtu iespējams un vēlams vismaz pārvērtēt vai padarīt skaidrāku nošķīrumu hartā starp eh, tiesībām un principiem. Tas ir pat tāds tehnisks, juridisks arguments, bet, lai būtu skaidrība, es domāju, ka ir svarīgi par to runāt. Otrs komentārs ir, ka ja mēs hartu pārvēršam par brīvu pamatiesību avotu, tad, manuprāt, un tas gan ir personisks viedoklis, Tas nozīmētu virzienu pretī federālākai Eiropas Savienības struktūrai. Es par to runāju arī savā atzinumā C3409 Rīsa un Brāno 156 177 punkti. Dažiem cilvēkiem, dažām uh, dalību valstīm šāda virzība pretī federālākam Eiropas Savienības konceptam būtu pozitīvs solis, citi savukārt to uzskatītu par negatīvu soli. Un noslēgšu priekšsēdētāju savu uzstāšanos ar diviem komentāriem. Pirmkārt, cik tālu es zinu un cik tālu es redzu savu darbu, Eiropas Savienības tiesa turpinās strādāt ar tekstiem, kas tai tiks dot interpretācijai un darīs to labāko, interpretējot to, lai būtu konsekvence ar burtu un garu. Un otrais noslēdzošais komentārs. Izvēle par to, vai paplašināt 51. hartas dar, um, aptvērumu un tad mm, mainīt sesto pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, tas ir, tā ir tāda kvintesence un lēmums, kas nav jāpieņem tiesai tas ir dalību valstīs jāpieņem un dialogā ar Eiropas parlamentu, kas ir demokrātiski ievēlēti kā Eiropas pilsoņu pārstāvi. Lielas paldies! Uh, thank you very much, uh, professor. Paldies, profesor kungs. Es gribētu teikt par apvienotās karalistes uh, situāciju un valstu vadītā lēmumu. Uh, Apvienotajā karalistē 23. Eh, jūnijā būs referendums, un ja apvienotā karaliste lems palikt Eiropas Savienībā, šis lēmums būs eh, piemērojams, un iespējams ES tiesā būs daudz gadījumu. Paldies, Eleonor. Jā, priekšsēdētājs, ja drīkstu piemetināt, ka es nebūšu ģenerāla advokāts nevienā no šiem gadījumiem. Paldies! Nu, jums būs iespēja atzinumu sniegt vai arī kādam citam no jūsu kolēģiem. Un tagad. Eh, and, uh, to... Došu vārdu Jiži Zemanekam no Čehu konstitucionālās tiesas. Viņš pastāstīs par dalībvalstu tiesiskumu. Viņš ir Čehu konstitucionālas tiesas priekšsēdētājs. Lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Sav, savā prezentācijā es pievērsīšos trim aspektiem. The scope of application of EU Charter. Pamatiesību hartas uh, piemērošana dalību valstīs, uh, tālāk hartas uh, uzbūve, Un trešais punkts - ētiska pieredze. Ja mēs runājam par uh, pamatiesību hartas piemērošanu un izmantošanu, tas ir bijis ļoti jūtīgs jautājums uh, daudziem dalību valstu politiķiem, tad arī, kad tika ratificēts Lisabonas līgums 30. protokolā. Atlas Klaus gribēja to eh, savulaik atbalstīt, bet toreiz nebija panākums. Bet hartas piemērošana dalību valstu judikatūrās var tikt interpretēta ņemot vērā uh, eh, ES tiesas judikatūru un dalību valstis tikai tad, kad tās īsteno eh, savienības likumdošanu 51. pants, pirmais punkts, tas ir ļoti aktuāli. Ņemot vērā, eh, kādas nacionālas pasākumas eh, var ieviest, īstenojot dalību valsts, īstenojot savienības likumdošanu, to tad, tad lēmi ES tiesa. ES tiesa ir teikusi, ka pamatiesību jomā ir jāievēro jau um, spēkā esošās normas, un ES tiesa var novilkt šo tiešo saikni starp e Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībām un pamatiesību hartu. Mm, tagad nav pilnīgi nekādu šaubu, ka īstenojot dalību valstu likumdošanu, mēs nevaram to visu interpretēt ļoti šauri. Dalību valstu tiesām vajadzētu veikt ļoti rūpīgu katras lietas analīzi, lai varētu izgaisināt eh, dažādas šaubas, eh, piemērojot eh, ES tiesības ļoti precīzi. Ja mēs runājam par mediācijas tiesībām, tās ir jāiekļauj īstenojot dalību valstu likumdošanu un to var iekļaut hartā, uh, lai dalību valstis veiktu visus atbilstošos pasākums. Harta ir jāpiemēro, ka dalību valstu iestādes uh, izvēlas mm, attiecīgo likumdošanu dalību valstu tiesnešiem. Nevajag izmantot šo īstenošanas priekšnosacījumu. Ja uh, ir konstatētas atbilstības trūkums starp ES likumiem un dalību valstu uh, Mm, likumdošanu. Ja runājam par 51. pāntu, pirmo punktu, tur ir minēts dalību valstu dialogs un um, pamatiesību Eh, harta un arī ES likumdošanas primārais raksturs. Ir jāievēro, piemēram, brīvas pārvietošanās tiesības un, ja mēs runājam par pārlieku plašu interpretāciju un saikni starp ES tiesu un dalību valstu tiesām, uh, ir jāizvairās no konstitucionālo lēmumu apšaubīšanas, kā uh, mums reiz atgādināja Vācijas konstitucionāla tiesa pagājušā gada decembrī. Un uh, hartas pārākums ir saistīts arī ar attiecīgajiem piemērošanas uh, normām, startautiskām tiesībām, kas ir minēts ES tiesas uh, spriedumā 2013. gadā. Tālāk. Ja mēs runājam par hartas eh, sasaukšanos ar eh, Čehijas eh, konstitucionālo sistēmu, mēs tiesā izmantojam savus pilnvaras, jo mēs esam atbildīgi par konstitucionalitātes aizstāvēšanu. Un, ja mēs runājam par konstitucionālu demokrātiju, uh, ir e, jābūt e, ļoti e, ierobežotai juridiskajai pieejai, lai, piemēram, politiskie valdības spēki varētu brīvāk izvēlēties, kā rīkoties, aizstāvot pamatiesības, ņemot vērā individu sūdzības. Tagad tiesā ir aptuveni 4000 konstitucionālu sūdzību, ko iesniedz individu katru gadu tiesa instruēja, kā ievērot pamatiesību hārtu tiešā veidā, izmantojot uh, interpretatīvās metodoloģijas taktiku. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Čehijas Republika izmantoja uh, šo konstitucionālo doktrīnu, un judikatūras galvenais uzdevums ir uh, pāraudzīt normu hierarhiju. Eiropas Savienības likumdošana ir jāievēro uh, tiesās kopumā, bet ne konstitucionālajā tiesā. Un tā neaizstās uh, parastās tiesas viņu ikdienas uzdevumos un arī neiejauksies darot to tikai tad, kad likumvara vai izpildvara ir pārkāpušas likumus tik nopietnā veidā, ka tas jau ir uh, bijis uh, pretstatā konstitūcija teiktajam. Ņemot vērā tādu netiešu ietekmi uz Eiropas Savienības likumdošanu Te, mm, protams, ir jābūt izstrādātam precedentam, bet Eiropas Savienības likuma efektus ierobežo konstitūcijas materiālā daba un ir arī šī bezgalības klauzula. Uh, ko varam salīdzināt ar līdzīgām Vācijā spēkā esošajām doktrīnām. Kā Čehijas konstitucionālā tiesa Lisbonas spriedumā teica, pamatiesību aizsardzības līmenis saskaņā ar uh, savienības likumdošanu ir uh, savietojams ar Čehijā spēkā esošo tiesību likumu, protams, ir jābūt uh, dialogam starp partneriem, kas uh, papildinās viens otra aktivitātes, kā tas ir minēts Lisabonas līgumā, lai izvairītos no uh, strīdiem uh, nākotnē par interpretāciju. Uh, jāņem vērā tādas mūžīgas vērtības, ievērojot arī likums startautiskā Eiropas un vietējā līmenī. Protams, jāturpina izmantot pragmatiska pieeja, ņemot vērā atbilstošos konstitūcijas pantus. Ja ir uh, kaut kāds konflikts starp institūcijām, ir jādod uh, prioritāte ir tā institūcija, kas piedāvā augstāko aizsardzības līmeni. Un aizsardzības līmenim, protams, ir jābūt uh, homogēnam. Un vēl citi svarīgi aspekti, kas ir ņemti vērā, ir suverenitāte, likuma spēks un uh, tiesai ir, protams, jāizvērtē, vai tas ir ticis ievērots, bet ne atsevišķi gadījumu pa gadījumam. Jāsaka, ka ikdienā uzticība Eiropas integrācijai kļūst aizvien mazāka un valstu administrācijām pietrūkst ekspertīzes. Es esmu dzirdējis no kolēģiem citās dalību valstīs, ka ir grūti iesaistīties šajās eh, diskusijās par Eiropas Savienību, ņemot vērā arī to, uh, ka likumdošana nedarbos pietiekami labi un juridiskais sloks bieži vien ir arī pārāk liels un netiek arī pārāk eh, tā rūpīgi izskatīts konstitucionālās sūdzības. Mēs izmantojam eh, gan tā teoloģiskas ievirzes interpretāciju, gan arī citādi interpretāciju un ir jādomā arī par um, doktrīnu diferenciāciju, kas varētu uh, nāk pa labu šim konstitucionālajam diskursam un ievērojot uh, dalību, eh, savienības likumu piemērošanu un arī bez iebildumu konstitūcijas uh, prioritātes pieņemšanu ir jādomā arī par uh, savienības tiesību aktu principiem. Konstitucionālā tiesa pieņēma arī Eiropas Savienības tiesību aktu pārākumu, ņemot vērā Čehijas likumdošanu un, protams, ir jāievēro arī nacionālā likumdošana. runājot par aresta orderi vai, piemēram, zāļu um, atlīdzināšanu, ņemot vērā Eiropas Savienības likuma interpretāciju mm, Čehijas likumdošanā. Un, protams, ir jārunā arī par judikatūru, ko pieņemot spriedumu īsteno uh, tiesnesis. Tiesas uh, pozīcija ir ņemot vērā uh, šo prelimināro tiesību pārākumu pieņemt spriedumu, izmantojot Čehijā spēkā esošās doktrīnas. Un, protams, legālās normas ir jākontrolē regulāri. Un tālāk gūtā pieredze, izvērtējot sūdzības par ES e likumdošanu, ņemot vērā arī šo mūžības klauzulu, e, ņemot vērā tādas svarīgas principus kā demokrātija, suverenitāte, tiesiskums, e, bieži vien ir grūti visu šīs sūdzības izskatīt laicīgi un Dažreiz tiek e, ievēsta tā sauktā ad hoc procedūra, lai šīs lietas labāk varētu īstenot un uh, ievērot pamatiesību aizsardzību. Hartu uh, uzskata par tādu modernu cilvēku tiesību katalogu sekojošo iemeslu dēļ šeit nav tik daudz izņēmumu un atkāpju, kā salīdzinošā eh, Čehijas likumdošanā, bet 52. pantā viss ir ļoti labi uzskatīts, tātad individu tiesības papildina kolektīvi papildus komponenti, eh, līdztiesības aspekts ir labāk līdzsvarots, ņemot vērā arī vājāku personu aizsardzību un iespēju piedalīties participatīvajā demokrātijā. Sociālās tiesības arī šeit ir ļoti labi atspoguļotas, arī pašā hartas nosaukumā mums kaut kur paslēpts, kā tas ir citās līdzīgās tiesību aktos. Un harta ir arī daudz caurskatāmāka nekā līdzīgi uh, akti, kas um, ir spēkā dalība valstīs vai Eiropas Savienībā. Un visu beidzot, šī empīriskā pieredze, ņemot vērā tiešu hartas uh, piemērošanu, <clears throat> ko izmanto augstākās tiesas un parastās tiesas, ir uh, jāņem vērā visi šie parametri, iesniedzot sūdzību ES tiesā. Un īstenojot hartu, ir jāņem vērā arī konkrēti sūdzību raksturs, piemēram, par mm, ceļojuma aģentūrām vai fotovoltaiskajām baterijām. Un visu beidzot gribēju teikt, ka rezumējot, praksē nav pretestības paplašināt hartas uh, aptvērumu. Eiropas uh, līkumu doktrīnas pārskatīšana var kļūt ļoti aktuāla, ja pavatiesību harta ir um, jāizteno, bet uh, ne, tas nedrīkst būt pretrunā ne ar um, Čehijas doktrīnām, ne Eiropas konvencijām ja mēs ņemam vērā Eiropas Savienības eh, daudz pakāpju konstitucionālismu, to nevar ietekmēt nelabvēlīgi. Paldies, Justice! Tagad būs diskusijas. Tā tad eh, lakoniski, jo laika nav daudz. Vai kāds kolēģis varētu vēlētos runāt? No. Okay. Uh, well, uh, so I would like to thank. Labi, es pateicos. Pateicos mūsu viesiem par uzstāšanos. Tagad vārdu došu kolēģei. Beatrice Bastarečē kundzei, kas vadīs trešo paneli. Paldies! Vēlreiz sveicu visus šodien, un tagad pēdējais panelis. Mēs, eh, kā pēdējie, protams, eh, esam tādā sliktākā pozīcijā, mums ir mazāk laika. Uzklausīsim tad um, institūciju viedokli, kas spēlē svarīgu lomu. Pamatīsība aizsardzībā Eiropas komisija, uzklausīsim uh, līgumu uzraugu, kas uzraug tieši 51. pānta uh, piemērošanu un Lībe komitejas pārstāvju um, Eiropas parlamenta, kas arī strādā pie hartas jautājumiem, kā harta tiek piemēro dalību valstīs. Tad arī Arī tiesības sargs ir bijis ļoti aktīvs, uh, aizsargājot pilsoņu tiesības visu savu mandātu laikā, un uzklausīsim arī pamatiesību aģentūru, kas arī sniedz konsultācijas, orientācijas, un kam ir tāds horizontāls skatījums uz hartas efektivitāti. Un uzklausīsim interesantus viedokļus. Pirms dodu vārdu viesiem. katram 15 minūtes, bet nu aicināšu varbūt izteikties īsāk, ja iespējams. Bet vēlos izcelt divus jautājumus, kas uh, izskan arī ekspertu uzrunās, ko dzirdējām šorīt. Divas lietas tātad. Daži um, Eksperti teica, ka mēs nevaram visā Eiropas Savienībā aizsargāt pamatiesības un uh, cilvēktiesības. Tas ir uh, tiešām uh, ļoti satraucoši. Taču ir jāsaprot, kādas ir metodas līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai šīs pamatiesības varētu īstenot dalību valstīs. Proti, kādus resursus eh, mums vajadzētu rast, kā politiski mēs varam sniegt savu ieguldījumu, lai um, mazinātu šo trūkumu. Vispirms uh, komisijas pārstāve Barbara Spinelli no Lībe komitejas, Grams Smita kungs konsultants no eh, tiesības sarga biroja un tad arī Eiropas eh, fundamentālā eh, pamatiesība aģentūras pārstāvis. Aicinu tiešām pieturēties pie desmit minūšu runas, lai mums pēc tam būtu vēl iespēja debatēt. Jo debates ir svarīgas. Paldies! Dāmas un kungi, lūdzu, vārds jums! Thank you, Chair. Uh, first of all... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikt skaidri, ka mēs neesam par to, ka šauri tiktu interpretētas hārtas aptvērums. Mēs piemērojam Eiropas Savienības likumdošanu un uh, iedvesmojamies no Eiropas Savienības tiesas judikatūras. Lai nu kā, liels paldies par to, ka uzaicinājāt mūs uz šo interesanto diskusiju. Uh, Kā norādīja Žakē kungs, mēs skatāmies un analizējam hārtu no akadēmiskā, tiesvedības un tagad institucionālās perspektīvas. Runājot par komisijas perspektīvu, ņemot vērā to, ka 51. pāntā ļoti skaidri ir pateikts, kā hārtas nosacījumi attiecas uz institūcijām, iestādēm no vienas puses un dalību valstīm tikai tad, ja tās piemēro Eiropas Savienības likumdošanu. Es koncentrēšos uz šiem diviem aspektiem. Vispirms pateikšu, ko dara komisija, lai nodrošinātu atbilstību ar kārtu, izstrādājot politikas un likumdošanas priekšlikumus, un pēc tam es prezentēšu, ko te dara komisija, lai nodrošinātu, ka dalība valstis ievēro um, pamatkārtu pamatiesību hārtu. Tad, ko darām, lai kā nodrošinātu to, ka hārta tiek ievērota, veicināta, izstrādājot politikas? Lai varētu norādīt uz to, cik hārta ir svarīga. Hārta stāšanās spēkā. Kā arī ir jāpavada ar robustu īstenošanas programmu. Tādēļ komisija 2010. gadā pieņēmusi stratēģiju efektīvai hartas īstenošanai, un tur mēs aicinām stiprināt uh, pamatiesības un to aizsardzību visās institūcijās, lai uh, Visi priekšlikumi būtu atbilstīgi. Hartē 2011. gadā komisija pieņēma operacionālas vadlīnijas, lai ņemtu vērā pamatiesības arī ietekmes novērtējumos. Šīs vadlīnijas sniedz detaļas eh, skaidr, detalizēt skaidrojumus eh, par eh, to, kā izvērtēt ieteikmi uz pamatiesībām, izstarot politikas. Tad, ja komisijai jāizvēlas tāda policija, politikas opcija, kas ierobežo pamatiesības, tad mums ir ļoti smalki jāizanalizē šo ierobežojumu pamatojums. Labāka regulējuma pakotne, kas ir pieņemta pagājušajā gadā, nodrošina to, lai šis aspekts arī tiktu iekļauts ietekmes novērtējumos un komisijai tas viss ir jāievēro tā kā pamatvērtību komp komponente ir iekļauta vispārējā ietekmes novērtējuma procesā. Tad šī pārbauda tagad komisijā ļoti svārīga visos komisijas dienas. To šī pakotne arī iekļaus specifisku pamatiesību čeklisti, kas ir jāpārbauda komisijā izstrādāt ietekmes novērtējums praksē. Uh, Tas nozīmē, ka papildus horizontālajiem darbam, ko veic komisijas juridiskais dienas izstrādājot likumdošanas priekšlikumus, DigiJustice ir īpaša komanda manā nodaļā, kas strādā pie tā, lai pamatiesību hārta tiktu iekļauta visās politikās. Mēs jau no paša sākuma izvērtējam, vai pamatiesību hārta ir iekļauta izvērtējuma ieteikuma 2015. gadā. Piemēram, mēs eh, norādījām vairāk nekā 500 iniciatīvas tā saucamajās starpdienas konsultācijās. Tajā pat laikā mēs arī uh, esam izstrādājuši apmācības programmu dažādiem komisijas dienestiem, lai visas amatpersonas, kas ir iekļautas likumdošanas izstrādē, politikas izstrādē, varētu arī paši piemērot šo pieju balstīt uz pamatiesībām. Mēs izstrādājam šo apmācību pēc iespējas precīzāk, ņemot vērā katras komisijas dienesta atbildības jomu interesētāji pie fondiem vai priekšējā tirgus un tam līdzīgi. Tad šo darbu arī papildina iekšējās vadlīnijas, piemēram, pagājušajā gadā komisija pieņēma vadlīnijas par uh, cilvēku tiesību ietekmi tīrzniecībos. Ietekmes novērtējumu šīs vadlīnijas sniegs atvaru, lai veiktu uh, Uh, ietekmi uz tīrzniecības politikas iniciatīvām, ietekmi uz cilvēktiesībām Eiropas Savienības valstīs un partneru valstīs ar šiem līdzekļiem mēģinam stiprināt pamattiesību refleksu komisijā, aizsardzēt politiku un likumdošanu. Tālāk runājāt par to, ko dara komisija, kā līguma uzraugs. Lai dalība valstis ievērotu hārtu īstenojot Eiropas Savienības likumdošanu, kā jau to izcēlīja iepriekšējā runātais, sastais pants, pirmais punkts, Eiropas Savienības līgumā nosaka skaidri, ka hārta nevar iet tālāk par Eiropas Savienības kompetenci. E, hārta nevar uh, iet tālāk par Eiropas Savienības pilnvarām, hārta nenosaka jaunas uh, kompetences uzdevumus Eiropas Savienībai, hārta negroza uzdevumus pilnvaras, kas ir līgumos. Uh, pamatiesību hārta papildina nacionālo pamatiesību aizsardzības sistēmu, bet neaizstāja to. Tas ir arī tieši tas, kas ir minēts 51. panta pirmajā punktā. Tādējādi harta nepiemērojas visā iespējamā pamatiesību pārkāpumu situācijā dalību valstīs. Komisija var iejaukties, ja runa ir par pamatiesību pārkāpumiem tikai tad, ja pārkāpumi ir saistīti ar Eiropas Sanības līkumu īstenošanu. Protams, tas nenozīmē, ka tad, kad ir pārkāpumi, uh, kad nav saistība ar Eiropas Savienības likumu, ka pilsoņi nebūtu aizstāvēti. Tādos gadījumos dalību valstīm ir jābūt tām, kas uh, iestājas pār pamatiesību aizsardzību atbilstīgi nacionālajai likumdošanai un cilvēku tiesību saistībām. Šādos gadījumos eh, jautājums tiek atrisināts nacionālajā līmenī, nacionālajā iestāžu stārniecības, starp tiesību sārgu, starp tiesu iestādēm. Uh, lai tiktu garantēts Eiropas Savienības cilvēktiesību konvenciju brīvības un tiesības. Un tālāk. Tad, ja jautājums ir saistīts ar Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu un ir uh, izrīts secinājums, ka ir pārkāpumi, tad arī ir divas opcijas. Vispirms nacionālām, nacionālajiem tiesas tiesnešiem ir pilnvaras izvērtēt, vai ir ievērota harta vai ne, tad arī tiesas var izstrādāt vai ņemt vērā Eiropas Savienības tiesu rekomendācijas uzdot prejudiciāli jautājumu. Tad komisija var arī iejaukties un saukt dalību valsts pie atbildības, kas darbojas praksē komisija. Komisija var informēt par pamatiesību pārkāpumiem, var potenciālu hārtas pārkāpumu, izmantojot dažādus kanālus. Pirmkārt, direktīvas prasa, lai dalība valstis ziņoto pār pasākumiem, kas tiek pieņemti, lai transponētu Eiropas Savienības likumdošanu. Tāda uh, stadija, kur Eiropas komisija analizē šo transponēšanas pasākumu, komisija analizē arī atbilstību ārkārtas tiesībām. Otrakārt, komisija saņēma ļoti daudz sūdzību attiecībās pamatiesībām. 2014. gadā saņēmām vairāk nekā 3000 vēstules 600 tūkstoši jautājums no Eiropas parlamenta un gandrīz 2000. 200 eh, lūgumu rakstu, kad mēs saņemam visu šo, tad mēs raugāmies, vai attiecīgā lieta attiecas uz Eiropas Unības likumdošanu, izvērtējums tiek veikts skatot katru lietu atsevišķi, ņemot specifiku lietu materiālu un tam līdzīgi, un iesaistām atbildīgās komisijas dienas. 2014. gadā 37% no vēstulēm ko saņēmām, runāja pār situācijām, kur piemērotos hārta vairākos gādījumos, komisija prasīja arī informāciju no dalību valstīm, vai arī paskaidroja sūdzību iesniedzējiem piemērojumos noteikums. Citos gadījumos sūdzībām vajadzēja tik nosūtītām nacionālajām uh, Uh, tiesu iestādēm vai arī cilvēktiesību tiesai. Un tad arī, tad, kad nosūtījām atpakaļ uh, šīs sūdzības tiesības sargiem nacionālajiem iestādēm, tad arī viņi pārņem šo atbildību tālāk pār Eiropas parlamenta jautājumiem. 464 jautājumi saistās tieši ar Eiropas Savienības kompetenci salīdzinot ar 168 jautājumiem par jautājumiem ārpus kompetencēm, par lūguma rakstiem, ko saņēmām un um, kur tika uzdots jautājums uh, komisijai 116 attiecas uz Eiropas Savienības kompetenci, 76 par jautājumiem ārpus Eiropas Savienības kompetences, 15% no jautājumiem lūguma rakstiem, ko saņēma 14. gadā komisija sazinājās ar dalību valstī, lai saņemtu informāciju par iespējamo pārkāpumu, sniegtās atbildes arī paskaidroja, precizēja nacionālos politikas pasākumus. Uh, tajos gadījumos, kur informācija tika saņemta caur sūdzību, tiesību lūgumu rakstu vai arī dalībās transponēšanas pasākumu, kur būtu iespējams Eiropas Savienības likuma pārkāpumu, tā skaitā arī Hārta tiesības komisija aicināja dalību valsts sniegt skaidrojumus. Ja tomēr jautājums netika atrisināts, tad mēs uzsākām pārkāpumu procedūru, taču ir ļoti rēti ietik tālu šī situācija 85% pēdējo divu gadu laikā visas šīs lietas tika atrasināts pirms tiesvedības. Visbeidzot, esam arī pātrinājuši preventīvo pieeju tādēļ, kā galvenās iesaistītās puses, lai varētu īstenot, uh, kāds noteikums ir nacionālās tiesu iestādes. Līdz ar to ļoti uh, liela nozīme piešķiram arī paraugu prakses apmaiņai, apmācībai, lai hartu iekļaut nacionāla likumdošanā. Mēs atbalstām vairākus projektus šajā sakarā, apmācām hartas, jūristus, stiprinām tiesisko sadarbību un arī apmaināmies ar paraugu praksi pār Eiropas Savienības tiesu sistēmu. Viens piemēriņš atbalstām projektu, ko arī izstrādā Eiro, Eiropas padome tieši saistes apmācībā attiecībā uz hārtas uh, piemērošanu Eiropas sociālo jautājumu kārtu, lai varētu palīdzēt arī juristiem pārvaldīt šos dažādos tiesību aktus, arī ņemt vērā Luksemburgas būras tiesu judikatūru, lai dalībvalsts arī varētu apmācīt savu administrāciju. Pagājušajā nedēļā Nīderlandes prezidentūra organizēja konferenci par nacionālo politiku piemērošanu un hartiem švēr, vērā ņemšanu. Nīderlandes prezidentūra sniedz ļoti daudz vēl pārdomām par šo jautājumu. Tajā pat laikā svarīgi ne tikai palielināt nacionālo iestāžu zināšanas, bet arī svarīgi informēt visu sabiedrību. Divas trešdaļas vēstuļu saņēmām no pilsoņiem 2000 gadā pār pamatiesību jautājumiem, kas bija ārpus Eiropas Savienības likumdošanas aptvērumu. Tādēļ arī veicinām uh, to, lai arī privāt personām būtu vieglāk zināt, pie kā vērsties gadījumā, ja ir novēršots pārkāpums pamatīsību jomā, lai arī iestādes varētu zināt, kur konkrēti hārtas aptvērumā tiek minēt attiecīgie pārkāpumi, piemēram, arī Florence Universitāte attīsta um, rīku, lai palīdzētu pamatīsību pārkāpumu upuriem, lai palīdzētu arī uh, juristiem un uh, visiem, kas strādā ar hartu. 16. gada beigās arī Justice portālā mums arī būs tieši saistē pieejama aģentūra, kas palīdzēs arī uh, identificēt atbildīgo iestādi. Tātad. Lai pamatiesību harta kļūtu par realitāti, Eiropas komisija strādā dažādos virzienos, Eh, mēs strādājam gan eh, šo jautājumu politikas izstrādē, ir ietekmes novērtējums, lai ņemtu vērā pamatiesību hārtu. Mēs esam līguma uzraudzītāji, lai dalību valstis arī ievērotu hārtu, īstenojot Eiropas Savienības likumdošanu, dialogu starpniecību īstenošanu, ja nepieciešams, bet arī veicinot apmācību. Apmainamies paraugu praksis starp nacionālajām iestādēm, palielinām arī uh, eh, sāberības uh, informētības līmeni Muchas gracias, senora Georgiadu. Lielas paldies jums. Tagad došu vārdu Bārbarai Spinelli. Desmit minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji un dārgie paneļa dalībnieki, kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties eh, lūgumrakstu komitejai par laipno uzaicinājumu arī no Civilo brīvību komitejas puses piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā, un es vēlētos atvainoties mūsu priekšsēdētāju Klauda Moraesa vārdā, kurš diemžēl nevarēja būt Briselē šodien, un viņš lūdza pārstāvēt Libe komiteju man. Lībē komiteja, kā jūs zināt, ir atbildīgā komiteja parlamentā um, saistībā ar es pilsoņu tiesību, pamatiesību, mm, cilvēktiesību, tiesību aizstāvēšanu, tostarp arī minoritāšu tiesību aizstāvību, kā tas ir uh, hartā un uh, līgumos par pamatiesībām noteikts. Mūsu komitejā mēs esam ļoti mm, um, labi pazīstami ar pilsoņu uh, problēmām un prasībām, un ir sagaidāms, ka mēs tos aizstāvēsim. Mēs saņemam vēstules no eh, pilsoņiem, kas atrodas izmisuma situācijās, un bieži vien ir grūti viņiem izskaidrot, ka institūcijas nevar viņiem palīdzēt vai sniegt atbildi, tāpēc, ka hārtas 51. pants nosaka ierobežojumus, un tas rāda arī, to saprot arī lūgumrakstu komiteja, kas ikdienā ar to saskarās, un šādas vēstules ir mm, gan parlamentam, gan komisijai pārdomu mm, avots un viela pārdomā. Mēs jau dzirdējām neapmierinātību šorīt un uzklausījām ekspertus, mm, kas darbojas juridiskajā jomā par 51. Mm, hartas pānta interpretācijas robežām, līdz ar to es nepievērsīšos sīkāk šiem aspektiem. Libe komiteja ir atbildīga par eh, to, lai katru gadu izstrādātu ziņojumu par mm, pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā, un mm, tas eh, attēlo iepriekšējā gada situāciju, un gadskārtējais eh, ziņojums par to, ka Eiropas no Eiropas komisijas par hartas piemērošanu un es pamatiesību aģentūras ziņojums, protams, ir uh, lieliski avoti, kas ir Lībe komitejas pamatā. Un teorētiski Eiropas Savienībai ir viens no stabilākajiem juridiskajiem satvariem, ja ne pats stabilākais pasaulē, lai aizsargātu pamatiesības. Uh, Tostarp arī e, jāmin līguma nosacījumus, un te ir e, tas jālasa saistībā ar e, cilvēkties, Eiropas cilvēktiesību konvenciju, bet, diemžēl, īstenošanas noteikumi iztrūkst, nav tādas efektivitātes tiem pamatu tiesību aiz pastāvību nevar uzskatīt par pašsaprotamu un mm, pārkāpumu gadījumus var redzēt. Un Eiropas institūciju loma, mm, kas mums pārstāv arī šajā panelī, ir apzināt problēmas un pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai atrisinātu iztrūkumus un to starp arī uzlabot, ja nepieciešams, pašreizējos mehānismus, lai nodrošinātu mm, tiesību aizstāvību, kas ir atrunātas hartā. Tāpēc es vēlētos īsi atsaukties uz darbu, ko mēs veicam Libe komitejām. Par demokrātijas tiesiskuma un pamattiesību ievērošanas instrumenta izveidi, jo īpaši eh, saistībā ar hartu kā vērtību, kas ir tiesiskuma arhitektūras elements Eiropas Savienībā. Kā jūnijā pagājušā gadā plenārsēdē tika uzdots, Lībe šobrīd veido pašiniciatīvas ziņojumu par ES mehānismu, kas ievērotu šo pamatu ES principu. Referenti ir Sofija Intvelta un man ir tas gods būt uh, Mm, ēnu referentē no savas grupas, un es esmu devusi ieguldījumu Sofijas darbā, eh, strādājot pie hartas darba dokumentu un debates par nepieciešamību pastiprināt mehani, me, šo mehānismu un uzlabot eh, pamattiesību aizstāvību. Eiropas Savienībā nav nekas jauns. Tiesiskuma ievērošana ir cieši saistīta ar pamatiesību ievērošanu Un te ir uh, savstarpēji saikne. Kopš 2009. gada kopā ar ekonomikas un finansiālo krīzi es saskārās arī ar tiesiskuma krīzi vairākās dalību valstīs. Eiropas parlaments vairāk kārtīgi ir paudis bāžas par satraucošo Mm, pieaugumu mm, pamatiesību pārkāpumu gadījumos, jo īpaši tajās da daļās, kur ir imigrācija un ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi, vēl jau vairāk parlaments ir eh, konstatējis, ka dalību valstis nevēlas parūpēties par to, lai pamatiesības un brīvības tiktu ievērotas, jo īpaši uh, attiecībā uz Romu tautības cilvēkiem, sievietēm un citām kopienām, migrantiem, patvēruma prasītājiem un citām neaizsargātām grupām. Šajā saistībā Eiropas parlaments e, ir, ir viņam ir jāizstrādā tādi e, instrumenti, lai aizsargātu Eiropas vērtības un tās veicinātu. E, lai būtu vienlīdzīga arī attieksme pret dalību valstīm balstoties uz precīziem un, ja iespējams, objektīviem indikatoriem. Intaveltas kundzes ziņojuma ietvaros mēs tagad uh, raugāmies uz pastāvošajiem mehānismiem un mm, vērtējam paplašināšanas iespējas, lai izveidotu spēcīgāku satvaru, uh, risinot tiesiskuma un pamattiesību um, pārkāpumu risināšanu, kas ir nepieciešams ES pilsoņiem un rezidentiem. Atgriežoties pie 51. panta problemātikas, to ir jāatris, tur bija rezolūcija 2016. gada 27. februārī, un tur parlaments izvirzīja virkni konkrētu darbības jomu, lai stiprinātu pamattiesību uh, loma Eiropas Savienībā un kurā eh, tiek aicināts kompetentējām kompetent, eh, komitejām izvērtēt iespējamo 51. hartas panta svītrošanu. 51. panta svītrošana tika pieminēta 2013. gadā Viviana Rēdinga, kas bija bijusi Eiropas komisijas viceprezidenta. Eh, ties E, tiesību komisāre mm, teica, ka tas ir ļoti ambiciozs un, iespējams, nepieciešams līguma grozījums. Un es atsaukšos uz Redingas kundzes teikto, ka tas padarītu visas pamattiesības tieši piemērojamas dalību valstīs un tas pavērtu komisijai iespējas aktivizēt pārkāpumu procedūru uh, par pamatiesību pārkāpumiem, kas konstatēts dalību valstīs pati, ja tas nozīmē, ka dalību valstis e, nemaz nerīkojas, lai piemērotu ēst tiesības. Un e, konstitucionālām tiesībām tas ir kā primārais tiesību akts, un un tam netiek piešķirti procedurālie elementi, kas mm, saistās ar šādu statusu piešķiršanu, un tas ir pretēji tam, kas ir noteikti 52. hartas pantā, ka e, principu, kas minēti e, hartā, aptvērums ir tieši tāds pats, kā ka tas, kas ir noteikts eh, konvencijā par cilvēktiesībām un kas izriet no konstitucionālām tradīcijām, kas dalību valstīs ir kopīgas, kas mm, kopā ir jāīsteno katras dalību valsts tiesību sistēmās. Pretēji līguma otrajam pantam, kur aptvērums e, pārsniedzējas tiesības, un kas tiek noteikts kā vispārējais rīcības kodeks, eh, kas dalību valstīm ir jāievēro tikai tāpēc, ka tās ir dalību valstis. Hartas gadījumā, es jau drīz arī beigšu, harta paliek ES tiesību robežās, un šīs ierobežojums rada grūtības ikdienā to piemērotojot, un Nu, līdz ar to ir ārkārtīgi grūti arī noteikt attiecīgās interesētās puses un vietējās iestādes, to starp tiesību aizsardzības iestādes, un tas ietekmē hartas efektivitāti. Par to tiešām var paust tikai nožēlu, ka atsevišķos gadījumos harta iet mm, pat tālāk, kā Eiropas konvencija par cilvēku tiesībām saistībā ar aizsardzības līmeni, kas tiek piešķirts līdzīgām tiesībām un savā 2015. gada 8. septembra rezolūcijā par uh, pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā, kas balstīts uz pēdējo pamatiesību ziņojumu un referents bija Fareras kundze, parlaments atgādināja, ka komisijas loma ir būt eh, līguma sargātājai un tā neaprobežojas ar to, ka tikai uh, tiek nodrošināta likumdošanas transponēšana dalību valstīs, bet tas nozīmē arī, ka ir pareizi un pilnībā jāīsteno noteikumi, jo īpaši mm, nodrošinot pamatiesību aizstāvību pilsoņiem, un kā jau tas tika šeit izsaka teikts, ka pilsoņu gaidas pārsniedz striktu hartas interpretāciju, un nu, līdz ar to mūsu mērķim ir jābūt padarīt šīs tiesības pēc iespējas efektīvākas, kas ir ļoti svarīgi, lai atgūtu pilsoņu uzticību, par kuriem šeit reizē mēs aizmirstam, un ka mēs aizmirstam pašu Eiropas Savienības būtību. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, Spinelī kundze. Tagad uzstāsies Grējams Smits. Viņš eh, ir eh, galvenais konsultants Eiropas ombudu kabinetā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie komitejas locekļi, paldies, ka jūs man uzaicinājāt šodien runāt par tādu jautājumu, eh, uzturot nopietni pilsoņu bāžas. Es gribētu teikt, ka ombuds, protams, visu to uztver ļoti nopietni, jo jāsaka, ka tā ir vispār šīs institūcijas uh, galvenā uh, nodarbošanās. Māstrihtas līgums ir tas, ar kura palīdzību tika izveidots ombuds, un uh, ombuds tagad jau strādā 20 gadus, pētot to, kā Um, institūcijas ar sliktu administrāciju ir nodarījuši kaitējumu pilsoņiem. Mēs uh, izsakām ieteikums, lai varētu uzlabot administrācijas efektivitāti un standārtu arī uh, Eiropas Savienības aģentūrās tā skaitā. Saskaņā ar savu stratēģiju Eiropas pilsoņu pārstāve Emīlija Railija ņem vērā ombuda nospraustos mērķus, proti sasniegt uh, Um, to, lai šī struktūra būtu pietiekami nopietna Eiropas Savienībā, panākt, lai tā būtu saredzama un arī parūpējoties par Eiropas Savienības administrācijas uzlabošanos, ņemot vērā pilsoņu tiesības, tas ir šīs stratēģijas pamatakmens. Un tieši tādēļ arī šis ombuda uh, birojs ir izveidots. Daudz sūdzības, ko saņem ombuds, ir saistīts tieši ar pilsoņu pamatiesību pārkāpumiem. Vai šīs sūdzības eh, saskan ar ombuda mm, pilnvarām vai nē, tās vienmēr tiek rūpīgi izskatītas un dažreiz tomēr mēs konstatējam, ka eh, šī sūdzība nav saskaņā ar ombuda kompetencēm vai nu tādēļ, ka tas neatiec uz ES likumu vai tas arī neatiec uz sliktu Eiropas iestāžu pārvaldību. Un ņemot vērā šos apstākļus, mēs uh, tad arī lemjam, vai šo sūdzību varētu izskatīt kāda cita līdzīga organizācija. Bieži vien tas nozīmē, ka uh, ombuds vēršas pie dalību valstīm, lai tās varētu kaut ko darīt nacionālā vai subnacionālā līmenī. Un te tiek runāts par uh, minoritāšu diskrimināciju, bērnu tiesībām, darba ņēmēju tiesībām, ieslodzīto tiesībām, uh, tiesībām um, tikties ar bērnu pēc adopcijas vai šķiršanās. Un ombuds var iz izskatīt sūdzības, kas attiecas uz iespējamiem pamatiesību pārkāpumiem. Un, ja mēs runājam par tiesībām, ombuda kabinets uh, ir domāts, lai varētu atbalstīt likumu burtu un uh, garu ievērošanu. Un jāsaka, ka patiešām mm, daudzi ir arī norūpējušies par piekļuvi uh, Ah, tiesība aizsardzības sistēmām, ņemot vērā pamatīsību ievērošanu, un jāsaka, tie ir daudz un dažādu šķēršu pilsoņu ceļā. Un ombuds ir tāda kā alternatīva, kur, pie kuras vērsties, kad citas iespējas jau ir izsmeltas. Ombuds pakalpojumi ir uh, viegli pieejami un par velti, bet uh, jāsaka, ka ir bieži vien arī šī saziņas problēma, lai gan daudzi apzinās, ka šī eh, ombuds struktūra pastāv un ka ombuds varētu viņiem palīdzēt palīdzēt. Jāsaka, ka Eiropas ombuda uh, uzdevums ir izskatīt uh, sliktas pārvaldības uh, piemērus, nevis likuma pārkāpumus, lai gan daudzas sūdzības ir saistītas tieši ar likuma pārkāpumiem, bet šis sliktās pārvaldības uh, jēdziens īstenībā ir daudz, daudz plašāks. Ja mēs runājam par labu pārvaldību, tā ir pamat, tās ir pamatiesības uh, pašas par sevi, tas ir minēts hartas 41. pantā, un uh, tiesības vērsties pie ombuda ir minēts 43. pantā. Ombuds var uz uzskatīt, ka pamatiesības ir jāievēro visām institūcijām, orgāniem un aģentūrām, bet to var uzskatīt nevis par juridiskām tiesībām, bet par labas pārvaldības vienu no aspektiem. Nacionālajie un reģionālajie ombudi dalību valstīs paši saskaņā ar savām pilnvarām un spēkā esošo likumdošanu var domāt, cik lielā mērā pilsoņu pamatiesības ir tikušas ievērotas, ņemot vērā, ka eh, nu, kaut kādiem pārkāpumiem eh, ir tikus pievērst viņa uzmanību saskaņā ar valsts judikatūru. Es domāju, ka tas ir arī viens no galvenajiem faktoriem, par ko šodien runājam. Tātad, ja sistēmā ir, eh, nav pietiekami daudz eh, iespēju griezties tiesā vai citā institūcijā, ja tiek pārkāptas pamatiesības, tad cilvēks vēršas bieži vien pie ombuda. Bet Eiropas ombuds eh, un viņas partneri dalību valstīs sadarbojas, lai varētu aizpildīt visus Um, judikatūrā pastāvošos caurumus. Tad, kad tika izveidots ombuda birojs, vēlāk izveidoja arī uh, ombudu tīmekli Eiropā, ko vada Eiropas ombuda birojs. Ombuds sadarbojas uh, pēc brīvprātības principa un dalību valstu uh, pilsoņu sargi, kā arī līdzīgi orgāni, piemēram, jūsu komiteja, piedalās šajā kooperācijā. Šis tīmeklis uh, veicina sūdzību nodošanu uh, atbildīgajām iestādēm, ja ombudam tās nav jāizskata, tiek arī organizēts dažādas neformālas tikšanās un pateicoties tam, uh, šis tīmeklis var veicināt tādu labāku izpratni par uh, Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesību ievērošanu gan ES, gan ārpus tās teritorijas. Ja mēs runājam par individuālu ombudu pilnvarām dalību valstīs, eh, bieži vien eh, pamata vērtības netiek interpretētas tik plaši, un ombuds nevar vienmēr iejaukties eh, savu kolēģu darbā dalību valstīs. Un ir gan daudz iespēju ombudam pilsoņu sardzē iejaukties konkrētos uh, procesos, runājot piemēram par ombudu tīmekļa koordināciju, viena no svarīgākajām aktivitātēm šeit ir uh, apmaiņa ar uh, judikatūras spriedumiem, ņemot vērā ombudu lēmumus. Nu, tas pilnībā sasaucas ar pa pamatvērtību, pamatiesību respektēšanu. Ir arī attiecīgs tīmekļa vietnes, ekstranets, eh, ko eh, administrē ombuda bīrojas, un ņemot vērā šādu tiešaistes fórumu, vietējie reģionālie ombudi var uzdot jautājumus Eiropas tiesības sardzēji par uh, ar Eiropas Savienības likumdošanu un tās interpretāciju. Un ir iespējams arī dažādos semināros un citos pasākumos apmainīties ar gūto pieredzi un paraugu praksi, un tas notiek arī pateicoties šim ombudu tīmeklim. Pēc uh, Eiropas uh, tiesības sardzes iniciatīvas. Nākamais seminārs notiks šeit Briselē jūnijā. Uh, kad tiks runāts par uh, daudziem jautājumiem, tā skaitā arī uh, pamat uh, tiesību apdraudējumu, ņemot vērā migrācijas krīzi. Un bijuši arī ir jautājumi par tiesiskuma ievērošanu dažās dalību valstīs. Un ombuds var sazināties arī ar uh, kolēģiem dalību valstīs, ņemot vērā paralēlas izmeklēšanas. Tā ir inovatīva pieeja un tādā veidā var uh, parūpēties par labāku izmeklēšanas darba koordināciju dalību valstu līmenī. Izmantojot savus iniciatīvas pilnvaras, uh, piemēram, Uh, ombuds sazinājās ar Frontex, kas ir atbildīga par uh, robežu pāraudzību Eiropas Savienībā, un ombuds uh, norādīja uh, uz to, ka ir jāievēro pamatiesības arī uh, Frontex ikdienas darbā, jo jāsaka, ka tad, kad cilvēki tiek uh, izdzīti no Eiropas Savienības teritorijas, tad tas jau arī ir pamatvērtība pārkāpums, un ombuds mēģināja uh, <clears throat> apzināt arī savus kolēģus, ombudu tīmeklī, arī mēģinot iepazīties ar viņu pieredzi un jāsaka, ka šāda pieeja ir, ir vainagojusies ar panākumiem un tādā veidā mēs labi varējām saprast, kur vēl mm, kurās jomās, kuros kolciņos ir jāveic papildus izmeklēšanas darbs, lai konstatētu iespējamos pamatiesību pārkāpumus. Rezumējot, var teikt, ka ombuds saprot eh, jūsu komitejas eh, bažas par 50. panta interpretāciju pamatiesību hartā, bet, nu, ombuda, tiesības ombuda pilnvaras ir skaidri atrunātas, tādēļ mm, ombuds arī eh, darbojas savu kompetenci ietvaros un Ja pilsoņi iesniedz ombudam uh, sūdzības, tā, tās izskata saskaņā ar uh, savām pilnvarām un uh, iesakot arī <clears throat> varbūt kādu citu iestādi, kur griezties. Emīlija Orailija un tās birojas arī var um, inicijēt eh, dažādas pasākumas, lai aizsargātu Eiropas Savienības pamat, pilsoņu pamatiesības visā Eiropas Savienībā, izmantojot dažādus eh, kanālus un svīras un apmainoties ar parādu praksi. Paldies! Muchísimas gracias, señor Smith, por su concreción y por su ajuste al tiempo y por el... Paldies, ka izteicāties tik lakoniski. Paldies par jūsu ļoti interesanto viedokli. Un noslēgumā Vārdus Vēnbūra kungam no pamatiesība aģentūras lūdzu. Paldies. Es nepārbaudīšu uz pacietību, zinu, ka ir visai vēls. Tā vietā, lai nāk klajā ar garu runu, es, es sniegšu tādus komentārus par šo interesanto diskusiju. Viens jautājums, kas šeit izskanēja par uh, to, vai Eiropas Savienība ir cilvēktiesība organizācija, tas būtu labs jautājums. Es saprotu tā, ka Eiropas Savienība nevar būt nekas cits, ka cilvēktiesība organizācija, protams, pēc tam tas ir atkarīgs, kā mēs to definējam, bet otrais pāns, sastais pāns ļoti skaidri pasaka, ka Eiropas Savienībai jābūt cilvēktiesība organizācijai. Es arī nedomāju, ka Luksemburgas tiesā ir jādefinē. Um, šie cilvēktiesību jautājumi. Par to pie šiem jautājumiem strādā cilvēktiesību tiesa. Un tomēr mums ir jāsaprot, ka cilvēktiesības ir viens no otrā panta elementiem. Cilvēktiesības ir jā, iekļauts. Uh, likumvaru sistēmā, un tas man noved pie secinājuma, ka, protams, šeit ir jārunā par uh, um, kompetences ierobežojumiem. Varbūt, protams, sistēmisks saspīlējums no vienas puses ir šis cilvēktiesību universalitāte, cilvēktiesības ir jāpiemēro visiem visos kontekstos, un otras puses ir Eiropas Savienības likumdošana, kas pasaka, uh, Nē, tas var arī bremzēt pārvaldības eh, sistēmu un varam redzēt arī, ka arī cits pārvaldības eh, līmeņus eh, ierobežo dažādi līdzekļi. Mums vajag tādu sistēmu, kas mums sniedz tādas vadlīnijas, tad kādu pārvaldības līmeni izvēlēties. Un tālāk par Spinelli kundzi sacīto viņa teica, ka tiešām visai liels aizskaitinājums, frustrācija runājot par hārtu. Uh, Es gribētu teikt, ka tas nav specifiski tikai lūgumrakstu komitejai, tās ir aktuāli arī citviet, eh, citās institūcijās, es, lai varētu sanākt kopā visi Eiropas Savienības eh, likumdevēji, nacionālajie likumdevēji, arī tur šis jautājums bija aktuāls, nu kā tad uh, lemt, vai kaut kas uh, iekļaujas hārtas aptvērumā un kas tad neiekļaujas tur nu, kurienes nāk šis aizskaitinājums, frustrācija nu, par to, ka, jā, hārta runā par ļoti neitrālu kompetenču jautājumu. Tā ir tik neitrāli izstrādāta, ka liekas, ka hārta piemērojas, nu, pilnīgi visam, ko mēs darām ikdienā, un tikai beigās 51. pantā ir dod šī frustrācija, jo tur teiks, ā, nē, piemērojas hārta tikai tur, kur ir sakars Eiropas Savienības likumdošanu. Varbūt labāk būtu pirmajā pantā. Uh, kur tiek runāts par šo dignitību, par šo cieņu, jau tas tiktu atrunāts, lai no paša sākuma viss būtu skaidrs. Atcerieties, ka arī 2000. gada 12. februāra um, projekts teica, ka tas ir jau jāatrunā pirmajā pantā. Vai tā vajag vai nevajag, es nezinu, es uzskatu, ka nevajag tā darīt. Es nedomāju, ka mums ir. Uh, ir tikai jāstrāds par pilsoņu gaidām, bet ir jāraug arī, kādas ir pozitīvās puses, jā, ir frustrācija, bet ir arī jauns dīnamisms. Kārtai arī ir inspirējusi tādu cilvēktiesību momentu ar likumdošanai katru gadu, taču ir arī analīze par nacionālo judikatūru. Mēs redzam, kā nacionālās tiesas izmanto hārtu. Uh, Karta arī tiek izmantot, lai arī nacionāla līmenī radītu jaunus instrumentus un risinātu nacionālo uh, realitāti, nepiemērojot tieši hārtu, te nav kompetenci pārnese, bet uh, tiek radīti jauni uh, juridiski instrumenti. Arī šīs pāns tiek izmantots kā iedvesma nacionālajās tiesību iestādēs, un tad arī tas tiek iekļauts nacionālajās tiesu sistēmās. Bet, nu, protams, ir arī frustrācijas jautājumi par to, kas mums ir jādara, kāds varētu būt satraukuma arī risinājums. Mums ir jās, jāapkopo dažādie pārvaldības līmeņi, kas visefektīvāk varētu atbildēt uz pilsoņu gaidām un bažām ikdienas dzīvē. Ko tas nozīmē šai komitejai? Nu, tāda personīga spekulācija no manas puses. Uh, Te varētu būt divi dažādi filtri, interpretējot uh, juridiskās normas. Vispirms pieņemamība, 27. pāns arī runā uh, Eiropas Savienības līgumā, tad, tad jautājumi, kas ir Eiropas Savienības aktivitātēs, ir arī tās, kas varētu tikt kvalificēts kā lūgumraksts, un to var interpretēt daudz plašāk nekā otrais jautājums par to, vai pamatiesību harta piemērojas, un te, protams, ir jāpieturas pie Eiropas Savienības tiesas judikatūras. Bet, nu jā, pirmais pārbaudījums ir tas, vai pieņemams vai nē, un tas jau kvalificētos arī plašai interpretācijai, un te lūguma raksta komiteja arī tiešām varētu būt tā vieta, kur mm, pilsoņi tiktu novirzīts pareizo pārvaldības līmeni. Ļoti svarīgi arī uzsvērt, ka mēs neesam atbildīgi par individuālām sūdzībām, mēs nestrādājam ar individuālām lietām, gadījumiem. Tas nav tik šausmīgi satraucoši, jo arī nacionālā līmenī jau ir tāda pati situācija, taču aģentūra ir arī strādājis projektus, kas arī tad noveda pilsoņus pie atbildīgajām iestādēm, arī YouTube ir neliela filmiņa, kur tas viss tiek parādīts, kā tas darbojas. 14 dalību valstīs tas darbojas, un tad arī padam to paplašinās visām dalību valstīm, lai katrs cilvēks varētu ātri saprast, eh, kāda veida jautājumi jārisina pie kāda veida iestādēm, kāda veida atbildību pārvaldības līmenī. Protams, ka vēl var arī uzlabot, eh, radot arī to saucamo viens pieturs aģentūru Mums ir arī mājaslapa, kur eh, mēs apvienojam arī dažādus šos eh, risinājumus, varam veikt arī šo mapping darbu, norādīt, kādos centros mēs varam atrisināt šos jautājumus. Protams, dažādi elektroniski uh, risinājumi, bet, nu jā, mēs varam šajā vienas pieturas aģentūrā visu apkopot, lai katrs pilsonis varētu skaidri redzēt un saprast, jā, šī ir tā vieta, uh, kur tad es varu atrisināt savu problēmu. Tālāk par hartas horizontālo ietekmi. Tiesa ierobežotos gadījumos arī tiek teikts, ka harta var arī piemēroties starp uh, privātām pusēm. Tas arī tagad atver jaunu hartas uh, aspektu. Arī Venkāpūrs lieta, apvienotā karalistē 15. gadā arī Nacionālā tiesa teica, ka 47. pāns hartā jāpiemēro arī horizontālā veidā. Tas ir ļoti interesanti. Un pēdējais. Mums nevajadzētu te kļūt par hartas fetišistiem. Mums uh, nevajadzētu visu te tagad. Uh, uh, atrunāt Eiropas Savienības līmenī, mums ir jānodrošina pēc iespējas labāka aizsardzība cilvēkiem, dažkārt reģionālā, nacionālā, vietējā līmenī. To var atrisināt dažos gadījumos, ja Eiropas Savienības. Lielas paldies! Lielas paldies! Paldies visiem! Viesohenburg kungam, paldies visiem panelistiem! Jā, varbūt tiešām būtu labi arī pārdomi uzklausīt šajās diskusijās viņa pārstāvi mums iztrūka, lai saprastu. kā orientēties un kādu lēmumu pieņemt. Tad arī ir jautājums, kāds ir arī mūsu komitejas viedoklis. Būtu arī varbūt šeit iespēja pilsoņiem organizēt viens pieturs aģentūru vai, nu, kādu vietu, kur ir pieejama visa informācija. Mēs jau par to arī esam daudz plaši runājuši. Arī pils, Eiropas pilsoņu iniciatīvas kontekstā runājam par šo uh, piekļuvas jautājumu. Uh, Viens pieturs aģentūra tātad visiem pilsoņiem, lai visi pilsoņi varētu orientēties un varētu nosūtīt savu prasību attiecīgai iestādē, lai nepārtraukti netiktu atkārtot jautājumu, nu pie kā tad vērsties un tam līdzīgi tā joprojām. Pārstāv visās valstīs ir konkrēts arī parlamentu un komisijas fiziskas vietas, kādēļ nav viens tāda viena tad integrēta dienesta. Uh, kur tad arī to varētu risināt? Jāmaina mūsu veids, kā mēs domājam, pilsonim ir jābūt mūsu pārdomu centrā, mūsu rīcības centrā, mēs šeit runājam par Eiropas pilsonību, bet bieži vien pilsonim nāks saskaties ar daudz problēmām, frustrāciju, milzīgu birokrātiju. To var arī apliecināt šeit uzklausīšanā. Es tik tiešām domāju, ka tas ir jārisina absolūti nopietni un tas ir uh, aktuāli. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir jāspēj uh, arī uh, iesniegt savu sūdzību un prasīt konkrētu rīcību gadījumā, ja netiek ievēroti noteikumi pamatiesības. ja kāds pilsonis uh, ziņo par pamatiesību pārkāpumu, kādēļ viņš nevarētu ierasties uz lūguma rakstu komiteju, lai varētu īstenot savus lūguma rakstiesniegšanas tiesības. Nevajadzētu tikai jāapmierināties, sakot, kā mēs izteiksimies, bet, nu, komisija beigās pasaka, ka tas nav piemērojami, nē, vērsieties pie savas valsts iestādēm, bet pēc tam, jā, tiek teikts, ka jā, es jau esmu to darījis, visas nacionālās iestādes izsmēlas, un nu, tad tas rada ārkārtīgi milzīgu frustrāciju. Te ir jāņem vērā šādas situācijas. saprotam, ka tas nav vienkārši, bet nu, tas ir gribas jautājums, vai mēs to gribam darīt vai nē. Vai mēs gribam, lai pilsons būtu mūsu uzmanības centrā vai nē. Un, lai mēs arī realistiski varētu atbildēt uz uh, lūgumu rakstiem, pat ja jābūt kādā kreatīvai pieeja, kāpēc ne, bet ir šādas atbildes jāsniedz. Un jūs, kas piedalāties uh, institūcijās, jūs arī to optimāli varat apliecināt, jo gal beigās mēs jau piekrītam šim gala secinājumam. Man ir vēl atlikušas dažas minūtes, uz, došu vārdu kolēģiem. Kolēģis aicina izteikties minūtes, pusotru minūtes laikā. Paldies! Man ir jautājums komisijas pārstāvēji. Šeit ir daudz dažādi jautājumi. No nu, vienas puses jautājums par to, vai 51. pānta aptvērums ir pārāk šaurs, tad eh, būtu nepieciešama pat līguma izmaiņas citas kal. Saka, kā tad tiesa interpretē šo padomu, šo pamātu komisija, norādījis ļoti daudz lūgumu rakstus, kur tiek runāts pār pamatiesību hārtu pārkāpumiem. Gribētu dzirdēt jūsu uh, viedokli īpaši pār tiem gadījumiem, kas attiecas uz trojku un uz uh, šo glābšanas programmu Grieķijā. Komisija saka, ka Grieķija nepiemēro Eiropas Savienības līkumu, tas bija sāpratnes memorands, taču trojka, protams, trojku veido uh, institūcijas kas arī atrunāts šajā pantā par Eiropas Savienības likumdošanu. Tā kā eh, komisija noraidīja šos eh, lūgumraks, vai jūs uzskatāt, ka trojka, uz trojku neatiec Eiropas Savienības likumi, vai Grieķija kā dalība valsts ir pilnīgi neatkarīga eh, piekrītot un parakstot šos sapratnes memorandu un tādējādi harta nepiemērojas. Paldies! Paldies, Redis kundze! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, jums ir iespēja uzdot šo jautājumu, ja jums tāds ir. Labi, nu tad vārds komisijas pārstāvē lūdzu. Paldies! Jūs būsiet ļoti pārsteigta. Man Nav nu, cits nostājas, kā vien tā nostāja, kas ir lūguma raksta komitejas atbildē. Mans mandāts šeit nav pārskatīt komisijas nostāju. Ja lūguma raksta komiteja vēlas turpināt sarēt pie šī jautājuma, jūs specifiski varat arī organizēt uzklausīšanu par šo. Gracias. Paldies. Nu, Reda kundze, īsti nepiekrīt jūsu atbildēji. Bet, nu, lai padziļinātu šo viedokļu apmaiņu, mēs eh, varbūt tad varētu rakstiski to visu atrisināt. Nu, citādi mēs ļoti gari par to daudz varam runāt un ir jārespektē mūsu uzklausīšanas objekts. Es eh, domāju, ka mums vēl ir 5 minūtes, un es pēc tam vēlos uzdot papildus jautājumu. Nē, mums nav 5 minūtes, jo priekšsēdētāja vēl ienāk ar saviem secinājumiem. Tas arī notiks tagad. Noslūk, noslēgsim tad. Uh, šo uzklausīšanu tikpat labi, kā mēs to noturējam, respektējot visu. Nu, visu jau nevar izskatīt apaļajā galdā, bet, nu jā, esam izdarījuši galveno, runājam par pilsoņtiesībām. Vārds priekšsēdētāja lūdzu izdarīt secinājumus. Paldies, Beatrice! dilēma par eh, striktāku vai plašāku 51. pānta interpretējumu. Nu, mēs te neko nesam atrisinājuši šorīt. Each and every one of you convey. Eh, Taču katram vēlos pateikt lielu paldies. Paldies, ka mūs iedvesmojāt, mudinājāt mūs arī varbūt būt drosmīgākiem mūsu pieejā. Un pat Dažiem bija drosme arī skaidri pateikt, ka mums ir jāizdara spiediens uz komisiju, lai komisija iestātos ar plašāku interpretāciju. Un te mēs jūtamies visi ļoti pateicīgi. The... Un te mēs arī varam atsaukties uz to, kas notika šorīt parlamentā, šajā komitejā. Liels paldies par uh, šo. Dažas arī smaidīja, ka jūs teicāt, ka likums ir tas, ko par to saka tiesas. Tas ir sarežģīti un tāpat laikā vienkārši. Pamatiesības nav pamata elements ekonomiskai integrācijai, to mēs zinām, bet no otras puses tās ir. Uh, mugurkauls <coughs> arī Eiropas Savienības izveidē. Tad uh, pat, ja ir uh, interpretācijas elastība, harta ir mūsu stūrakmens, un, nu, protams, būtu uh, paticis, ja būt, mums būtu vairāk bijis laika, es gribētu, gribētu runāt arī par Spaventa kundzes sacīto uh, un arī par šo Grieķijas uh, situācijas. Toreiz arī bija referente reg, Dublin 2 regulai un tagad uh, esmu referente arī pie Dublin sistēmas pārskatīšanas Tad mēs sāksim darbu martā, un tad aprīlī būs likumdošanas priekšlikums. Līdz ar to, jā, es vēlāk noteikti ar jums vēl sazināšos, kad veikšu šo darbu. Tātad drosmīgāka pieeja, tā mums ir nepieciešama. Barbara Spinelli norādīja arī uz to, ka Libē mēs ļoti daudz arī strādājam pie šiem jautājumiem, lai rastu kaut ko starp septīto pantu. Mēs zinām, ka tā ir tāda kodolbumba. Un uh, kaut kas, kā to teica arī Barbara, nu kādu mehānismu, kas Eh, katru gadu tad arī varētu pārskatīt, eh, kā notiek šie hartas īstenošana katrā dalību valstī. Nu, esmu pārliecināts par to, ka mums vēl būs daudz iespēju atgriezties pie šī jautājuma, runāt ar jums visiem. Tajā pat laikā jāatzīst, ka Šis ir bijis viens no iedvesmojošākajiem rītiem. Man ir tiešām liela privilēģija un uh, lepnums par to, ka Lūgvēks komiteja ļoti nopietni attiecas pret uh, pilsoņiem. Paldies jums visiem par jūsu ekspertīzi, atvēlēto laiku un lai jūs veicas nākotnē visiem jums. Nu, mudiniet mūs turpināt labu darbu. Paldies!